It doesn't matter. You can... Because if I speak and they enter, then somebody has to make I them sit it, down. Okay. Uh, dear colleagues, I would like to start. Dargie kolēģi, vēlos sākt mūsu darba sēdi un vēlos jums pastāstīt par uh, lēmumiem, kurus pieņēmām tikoties ar koordinatoriem. Šorīt no rīta vēlos informēt, ka diskusijas par AFKU saistībā ar TTIP Šeit eh, referents Gonzales Pons ir noteicis, un eh, par šo lietu mēs runāsim nākamajā sēdē, tātad 26. februārī, un tad būs laiks līdz 2. martām iesniegt grozījumus, un līdz 17. martā mums būs jābalso AFCO. Tādēļ vēlos aicināt visus, kas vēlas iesniegt nopietnus grozījumus vai vēlties kontaktēties ar referentu, tad varat sagatavoties pirms šīs sēdes, jo mums tiešām ir ierobežots laiks. Un vēl vēlos jūs informēt, ka mums ir pieejams arī latviešu tulkojums šodien. Un runāt par misiju uz Rīgu, koordinātori vienojās, ka mums šo sēdi vajadzētu rīkot starp 18. un 20. mārtu. Un principā mēs piekritām noteikt šīs vietas, nosakot vietas misijā, ka mēs izmantosim dehonta metodi, lai noteiktu šīs, šo organizatorisko ietvaru, un tad politiskās grupas var lemt, vai ir nepieciešams pārorganizēties saistībā ar citiem braucieniem un tā tālāk. Tātad tas paliek politisko grupu ziņā. Tad vēlos jūs informēt, ka politiskās grupas eh, tika aicinātas iesniegt sekretariātam eh, pārstāvju sarakstu līdz šīs nedēļas beigām, kas vēlas doties uz Rīgu. Tātad ir pieejams sešas vietas plus vēl priekšsēdētāja vieta. Vēl vēlos jūs informēt, ka pieņemām uh, lēmumu, balstoties uz manu priekšlikumu, ka mums notiks starpparlamentārā komiteju tikšanās ar nacionālajiem parlamentiem pēc vasaras pārtraukuma. Tas notiks vai nu novembrī vai oktobrī, un mēs lūdzām politiskām grupām iesniegt savus priekšlikumus pēc iespējas laicīgi. Taču vēlams pirms uh, februāra uh, sesijas, tātad turpmāko nedēļu laikā. Un vēl vēlos atgādināt, ka bija jautājums par pr procedūru, interpretāciju runāt par eh, komisāru finanšu deklarācijas gadījumu, un mēs vienojamies, ka šīs prasības ir jānodot tālāk tām darba grupām, kuras AFCO ir izveidojis, izveidojis lai uh, strādātu ar šiem procedurālajiem jautājumiem. Ar to es arī vēlos noslēgt šo darba kārtības punktu un vēlos pievērsties nākamajam. Tagad mm, mums ir pārstāvs no padomes Latvijas ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica skundze, kura mūs iepazīstinās ar padomes prezidentūras programmu. Uh, Eh, runājot tieši par AFCO komitejas eh, atbildības jomām, vai arī, ja vēlties izteikties plašāk, dod vārdu jums. Tiešām prieks ar jums šeit tikties, dod jums vārdu. Paldies, cienījumā priekšsatājs kundze, Himners kundze, cienījumie komitejas locekļi. Man ir liels prieks šeit atrasties un iepazīstināt jūs ar mūsu prezidentūras prioritātēm un tādā detalizētākā veidā padiskutēt par tiem jautājumiem, kas atrodas AFKO atbildības jomā. Pirms iepazīšanās jūs ar mūsu prioritātēm vēlos pateikties Itālijas prezidentūrai un Eiropas parlamentam par tādu vieglu pāreju, uzsākot mūsu uh, prezidentūru, ko mēs sākam jaunā institucionālā ietverā. Es uzskatu, ka mums ir jāizmanto šī iespēja, lai sniegtu jaunu enerģiju Eiropas darbam un dotu jaunas uh, priekšrocības uh, cilvēkiem. Pasauli piedzīvo dažādas dinamiskas ekonomiskas, sociālas un ģeopolitiskas izmaiņas un izaicinājums, un Eiropas Savienībai tam ir jāpielāgojas un attiecīgi jārīkojas. Nolīgumi Eiropas Savienībai nodrošina veselu virkni dažādu instrumentu, kā rīkoties, taču mūsu ziņā ir tiešām aktīvi rīkoties un aizsargāt mūsu intereses un aizsargāt mūsu sabiedrotos. Viens no izaicinājumiem, kas tika spilgti paukst 7. janvārī, ir šīs šausmīgie uzbrukumi, kas radīja tādu šoka viļņus ne tikai Eiropā, bet uh, visā pasaulē, un mūsu domas ir eh, pie mūsu franču iedzīvotājiem, un īpaši pie tām ģimenēm, kas eh, zaudēja savus mīļos. Taču Eiropas Savienības atbilde dažādu kampaņu, protestu un mēdīju pārstāvības eh, ziņā ir mūs apvienojuši un parādījuši, cik spēcīgi ir mūsu demokrātiskie pīlāri. Runājot par mūsu prezidentūru, mums ir trīs galvenie pīlāri - konkrētspējīga, digitāla un iekļaujoša Eiropa. Tie ir ļoti būtiski punkti. Šī komiteja koncentrējas uz jautājumu, kas skar parasto pilsoni divos veidos. Pirmkārt, leģitimitāte proti uh, attiecības starp Eiropas Savienību un pilsoņu demokrātiskajām tiesībām, un otrā jautājuma grupa nodarbojas ar to, kā panākt labāku sadarbību starp trim dažādajām Eiropas Savienības institūcijām - parlamentu, komisiju un padomi. Runāt par šo leģitimitātes jautājumu vēlos runāt par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un caurskatāmību. Šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu mēs uzskatām par ļoti noderīgu instrumentu, jo tas nodrošina ne tikai tādu īpašu instrumentu un iespēju starprobežu dialogam, bet tas nodrošina pilsoņiem iespēju ietekmēt Eiropas Savienības darba kārtību. Tas ir tāds diezgan jauns process, ar, un mēs saskaramies arī ar dažādiem izaicinājumiem. Tādēļ mēs eh, gaidām komisijas īstenošanas ziņojumu, uh, kas eh, tiks sagatavots aprīlī. Tāpat arī mēs apzināmies, ka ir būtiski nodrošināt caurskatāmības principu. Šeit ir jāiesaista plaša pilsoņu iesaistīšana, un tādējādi mēs garantētu uzticamību Eiropas Savienībai. Tas arī spēcinātu caurskatāmību gan lēmumu pieņemšanas uh, procesā, gan uh, attiecībā uz institūcijām. Vēlos pievērsties tagad Eiropas cilvēktiesību hartai. Nesen Eiropas Savienības tiesa pieņēma lēmumu, ka attiecīgie dokumenti nav saskaņojami ar nolīgumiem. Bet tātad runa par pamatiesību konvenciju. Cienījamie deputāti, Eiropas pilsoņi ir ļoti norūpējušies par to, kādus rezultātus mēs sasniegsim, nevis par to, kā mēs tirgojamies mūsu institūciju starpā. Un mēs vēlamies, lai prezidentūra cieši sadarbotos ar parlamentu un komisiju un uzlabotu starp institucionālo sadarbību un turpinātu Itālijas prezidentūras laikā jau gūtos panākumus, lai nodrošinātu vislabāko līmeni lēmumu pieņemšanas jomā. Eiropas Savienība vēlas aizsargāt tādus principus kā konfidencialitāte, kontinuitāte un tā tālāk. Un mēs uzskatām, ka šeit ir jānodrošina cieša sadarbība ar Eiropas Savienības parlamentu un komisiju tostarp iesaistot arī dalībvalstu parlamentus. Esmu pārliecināta, ka strādājot cieši kopā un izveidojot šādas sistēmas, mums izdosies panākt pilsoņu uzticamību un panākt arī izmaiņas savienībā, kas ir nepieciešams. Šeit arī vēlamies pateikties Eiropas parlamentam par gatavību veicināt šo ciešo sadarbību starp trim institūcijām. Tādējādi mēs panāksim vislielāko progresu uh, īstenojot mūsu kopīgās intereses. Mēs vēlamies, lai mūsu prezidentūra turpinātu darbu pie leģislatīvās programmas, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas efektivitāti un koncentrētos uz rezultātiem. Mēs ceram, ka jūs atbalstīsiet šo mūsu noteikto darba kārtību. Komisijas pirmais vicepriekšsādātājs Timermans kungs ir piedāvājis eh, priekšlikumu par starpinstitucionālo darbību, par labāku likumu pieņemšanu. Mēs eh, sagaidām šo dokumentu ar lielu nepacietību. Vēlos arī pieminēt eh, likuma vāras nozīmi. Šeit ir ļoti būtiski, lai mēs ievērotu uh, likumus tieši mūsu vidū, jo tas ir viens no Eiropas Sanības pamatvērtāji, eh, viena no Eiropas Sanības pamatvērtībām. Es varu apzināties to, ka nevaru pieminēt pilnīgi visus uh, svarīgos jautājumus, taču es uh, labprāt uzklausītu jūsu viedokli, komentārus un jautājumus par visdažādākajiem uh, aspektiem. Un noslēgumā vēlos teikt, ka tiešām ar prieku sagaida mūsu kopīgo sadarbību turpmākajos sešos mēnešos un arī turpmāk. Paldies, ministrs Kunis Šaprīkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēd. Sveicam ministri. Priecājamies jūs šeit redzēt arī EPP grupas vārdā. Un kā arī es personīgi priecājos redzēt. Jūs diezgan plašu jautājumu loku iezīmējāt, kas jums šķiet svarīgi un vismaz no Ungārijas prezidentūras pieredzes es varu sacīt, ka notikumi vienmēr uh, ri, uh, risināsies ātrāk nekā prezidentu varētu ieplānot. Bet, nu, uh, gribēju vienkārši tā pajautāt, vai esat uh, arī gatavi šādiem neparedzētiem gadījumiem. Un tad 7. janvāra uzbrukums uh, tiešām ir viens no dziļākajiem uh, šokiem, eh, kas skāris Eiropas Savienību, eh, ir parādīta solidaritāte un tam līdzīgi, bet tas ir dzīves izaicinājums, kas attiec uz mūsu spējām līdzsvarot brīvību un drošību. Un tas mans pirmais jautājums. Jūs runājat arī par caurskatāmību. Man šķiet, ka ir tāda dzīves spriedze starp drošību no vienas puses un caurskatāmību uz otras puses. Kā to atrisināt? kā to izlīdzsvarot. Kā mēs varam gādāt, lai um, drošības un caurskatāmības intereses uh, tiktu apmierināts. Ļoti sarežģīts jautājums, bet man interesētu jūs atbildes to. Un tad par ārējās drošības un a, uh, ārējās un drošības politikas kopējās uh, uh jautājumiem, īpaši par attiecībām Krieviju jums ir krievalodīgā kopiena Latvijā, uh, cik no viņiem ir uh, Latvijas pilsoņi, varbūt jūs varētu to pas pateikt, un tad jūs arī uh, pilsoņu iniciatīvu minējat kā tādu nodrīgu rīku, esmu referents šim jautājumam, man tas ļoti interesē. Tieši kādi, kāds ir jūsu viedoklis par to? vai šo iniciatīvu varētu transformēt, eh, lai tas eh, efektīvāk kalpotam mērķim, kam tas tika radīts. Pat labam tas nestrādā sevišķi labi, par to laikam varam visi būt viens prāts. Esmu pārnājis šos jautājumus ar komisijas pārstāvjiem, un tas ir sarežģīti. Droši ka uzlabojumi ir iespējami, man interesētu arī jūs domas šajā sakarā. Un tad par migrāciju. Kāds būtu jūs domas? Tā ir ļoti akūta problēma gan Eiropas saimnes iekšienē, kur varbūt to nevajadzētu eh, apzīmēt par migrāciju, darba spēka plūsmas, darba ņēmēja brīvā pārvietošanās. Es apzinos, ka daudz eh, Latvijas pilsoņi ir Britu salās un apvienotajā karalistē, kā jūs droši vien zinat, ir politiskie spēki, kuri nesevišķi priecājas par to. Uh, un diez vai kāds gribētu tā īpaši pret latviešiem vērsties, bet, nu, tas var arī mainīties. Un vai ir arī vērojama migrācija no Ukrainas uz Latviju? Tas man interesēts. Saržģīts jautājums. Visbeidzot, jūs pieminējāt tiesiskuma eh, nozīmi. Mēs dzirdējām no Itālijas ārlietu ministra Sandra Bolcī šorīt, ka eh, padomē būs diskusija un jūs droši vien gatavojāt, piedalījāties eh, šīs diskusijas gatavošanā. Kā jūs paredzat šīs diskusijas gaitu? we maybe ask now Mercedes Bresso and then we will ask. It. Varbūt ir, mm, dosim vārdu Mercedes Bresso kundzei un tad iespēja atbildēt. Paldies. Priekšsēd ministrs kundze. Atvainojiet lūdzu, ka runāšu itāļu. Paldies eh, par ierašanos šeit mūsu komitejā. Sirsnīgi jūs sveicam un vēlam jums un jūsu valdībai panākumus prezidentūras darbā. Jūs prezidentūra iekrīt svarīgā laikā, proti savienības un parlamenta likumdošanas darbs tagad sākas tā pa īstam. Turklāt šis ir kritisks brīdis Eiropai. Nevien šie fiziskie uzbrukumi Eiropas pilsoņiem, bet arī politiski uzbrukumi ir vērojami draudi, kas vērsts pret Eiropu kopumā. Par Ukrainu. Tagad pēc Itālijas prezidentūras kā jūs grasties turpināt darbu pie aizsardzības un drošības Eiropā, varbūt tādas kopējas, kopējām struktūrām, lai mēs varētu arī institucionāli virzīties uz priekšu šajos jautājumos. Un tad, otrkārt, mūsu politiskā grupa uzskata, ka tiešām, līdzīgi kā arī jūs teicāt, par Eiropas pilsoņu iniciatīvu ir jādomā, respektīvi, par šīs, šī rīka pilnveidošanu mums būs jāgatavo arī vēl atzinums par to, un mēs esam ļoti pārliecināti, ka tas ir ļoti svarīgs rīks, taču pašreiz tā pielietošana nav pietiekoši efektīva. Attiecīgi šis rīks būtu jāpielāgo, lai Eiropas pilsoņi to varētu labāk izmantot. Kāda būtu jūsu priekšstati šajā ziņā? Kā varētu šo rīku uzlabot, lai tie, kas vēlas to izmantot, bet saskaroties ar praktiskajām grūtībām, parakstu vākšanā un iesniegšanā saskaras ar problēmām. Un trešais, arī par to jūs īsi ieminējāties, man interesētu eh, arī jūsu prezentūras pieeja šajā jautājumā, proti Eiropadome. dome kā attieksies pret šo jautājumu. Līgumā ir ierakstīts par to un ir bijuši eh, par Eiro, bet ir bijis arī Eiropas Savienības tiesas eh, atzinums par to, tā tad runājot par Eiropas cilvēktiesību konvencijas ratifikāciju no Eiropas Savienības puses. Un vēlreiz, vēl kaut kas. Komisijas pirmais viceprezidents mūs apmeklēs, apciemos. Drīzumā Un tur būs runa arī par institūciju vienošanos. Kā jūs stādieties to priekšā, kā tā būtu pielāgojama? Paldies! Tak, tak. Dziękuję bardzo. Też e, e, chciałbym złożyć gratulacje. Paldies. Es gribētu apsveikt ministres kundzi ar viņas ļoti lakonisko intervenci un arī izteikt eh, apsveikumu premjerei straujumai par viņas runu Strasbūrā, kas bija arī ļoti kodolīga, bet satura bagāta ar tādu izteikti eiropeisku akcentu. Ņemot vērā Latvijas geogrāfisko atrašanās vietu, tās vēsturi, un to, ka tā tagad ir atkal gūs iespēju līdzdarboties Eiropas Savienībā. Un tagad mans jautājums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Kādēļ šis institūts nedarbojās? Tas nav tādēļ, ka pilsoņi negribētu savas politiskās tiesības plašāk izmantot. Mēs bieži sūdzamies par to, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās ir vāja līdzdalība un kā šo situāciju labot. Un kas attiec uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu, pilsoņi vēlas izmantot šo instrumentu. Ir šī kampaņa viens no mums, kas ir guvusi 1,7 miljonu pilsoņu atbalstu no daudzām Eiropas saimnes valstīm. Un šeit ir problēma, ka Eiropas komisija ieņem ļoti dogmatiski nostāju komisārs Timermans. Ieņem tādu pārlieku juridiski nostāju. Respektīvi, viņš tā to ir nodēvējis šo problēmu. Un vēlreiz sacīšu, Eiropas pilsoņi ļoti vēlas izmantot šo instrumentu, viņi to izmanto, bet tad Eiropas komisijā viņi saskaras ar blokādi. Un tā nu mans jautājums, ministrs kundze. Kāda ir Latvijas prezidentūras pieeja šim, šajā jautājumā, ko varam gaidīt no jums? Vai varam rēķināties ar to, ka jūs palīdzēsiet mums šo blokādu pārtraukt? Paldies! Um, is... Uh, Un mēs, ja neviens cits negrib uzdot jautājumu, mēs varētu ar vēl pēdējo noklausīties. Jā, paldies, priekšsēdz kundze, ministres kundze, uh, sirsnīgi sveicam. Man ir divi jautājumi, kas skar mūsu komitejas darbu. Pirmais. Jūs to jau pieminējāt arī kolēģi Bresona par Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Atgādināšu dažus faktus šajā sakarā. Lisabons līgums jau, kas stājas spēkā 2009. gada 1. decembrī, jau noteica šeit daudz ko. 2010. gada vasarā Tātad eh, parlaments sprieda, ka mums ir jāpievienojas Eiropas cilvēktiesību konvencijā, kā Eiropas Savienībai. Tad komisija un padomu ar Eiropas cilvēktiesību tiesu Strasbūrā eh, uzņēm, uzsāk sārunas pār eh, mūsu Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un cilvēktiesība tiesa neteica, ka šis ietvars, ko esam gatavojuši nebūt piemērojams, viņi teica, ka var to piemērot, bet ir jāveic piecas reformas. Ministres kundze, es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs sarunas tiktu no jauna atsāktas, tātad par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Ja šie pieci punkti, ko Eiropas cilvēktiesība tiesa mums noteica, šī, šie pieci priekšnoteikumi tiek izpildīti, tad tas var notikt. Mēs varam pievienoties konvencijai. Un es domāju, ka tas būtu svarīgi. Tas izriet no Lisabonas līguma kā nekā. Un Eiropas Savienībai tādai ir jākļūst par dalībnieci konvencijā. Ja paraugamies uz Eiropas Savienības darbības jomām, tad varam konstatēt, ka mūsu karēvji piedalās mieru uzturēšanas misijās daudz viet pasaulē, un tur šī konvencija būtu, piemēram, piemērojama. Tādēļ šis dokuments nedrīkst palikt kaut kur atvilknē. Tas jāizvelk ārā un darbs pie tā jāpabeidz. Otrs Arī tas ir saistīts ar Lisabonas līgumu. Eiropas parlaments kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās var izveidot izmeklēšanas komisijas. Parlamenta reglaments, kas ir uh, datēts ar 2012. gadu, paredz tādu procedūru, kas diemžēl ir bloķēta šādu izmeklēšanas komisiju izveidēju padomu un komisija ir izteikušas juridisks iebildumus pret parlamentu apstiprināto ziņojumu. Un AFKOS sanāksmē mēs par šo jautājumu runāsim. Lai no Latvijas prezidentūras prasītu šo e, trilogu atsākt par šo jautājumu. Šonadēļ es tikšos vēl ar jūsu valdības pārstāvi lai šo jautājumu pārspriest, un es uzskatu par ļoti svarīgi, ka jūs, ministras kundze, ņemtu vērā, ka Latvijas prezidentūra tiešām virzīt šo jautājumu. Mana ministra to vispār. Paldies, nu ko tad um, vārds atbildēm tagad. Vārds parlamentāro sektāras koncei. Paldies visiem par jautājumiem nu, par uh, siltiem uzņemšanas vārdiem. Paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem. Šoplēns kungam atbildēšu pirmajam. Viņš vācāja par uh, negaidītiem notikumiem, par mūsu gatavību reaģēt uz ārkārtas situācijām, uz uh, negaidītiem pavērstēniem. Un cik lielā mērā esam gatavi, kā prezidenta valsts, uh, attiecīgi izrādīt uh, elastīgumu, jo sevišķi no uh, drošības un caurskatāmības viedokļa raugoties, nu, mēs vēlamies uzsvērt to, ka esam elastīga prezidentūra. Un uh, nerad gadās tā, ka prezidentūras gaitā dominē negaidīti jautājumi, bet runājot par drošības un caurskatāmības jautājumiem, sakot strateģiskām vadlīnijām, ko Eiropa padomu pieņēma 26. un 27. jūnijā pārnajā gadā. Iekšās drošības stratēģijai tiešām ir nepieciešams pārskats. Ja pēdējais laiks to darīt, un līdz eh, šī gada vidum tas arī ir ieplānots mūsu prezidentūras tāda piemēra laikā. Nu, tas būs viens no mūsu prioritāriem jautājumiem. Un nesenie traģiskie notikumi Parīzē vēl vairāk izceļ to, cik svarīgs un kritiski būtisks ir šis darbs. Nu, mēs ar nepacietību gaidām, kad komisija laidīs klājā savu paziņojumu par šo jautājumu. Nu, tiek prognozēts, ka tas varētu nākt klajā šī gada pavasarī. Un, attiecīgi, varbūt aprīļa sākumā, marta beigās pat varbūt iekšējās drošības eh, stratēģijas pārskats eh, attiecīgi arī notiks balstoties komisijas eh, paziņojumu, kā arī balstoties uz padomas, Eiropadomas nesenajiem secinājumiem par jauno tātad iekšējās drošības stratēģiju. Nu, secinājumos jau ir konstatēti svarīgākie elementi kas nepieciešami jaunajai stratēģijai, un kāds gan aiziet varbūt eh, šie elementi ir kopējo risku un izaicinājumu identificēšana, tāpat visaptarošas um, sadarbspējas izstrāde, iekšējās un ārējās eh, drošības dimensijas saslēgums, ko uzsvēra vairāk no jums, pamatiesības, kā arī tiesību īstenošana. Lūk, tā kā mēģināsim gūt maksimāli tādu plašu atbalstu šajā jaunajā iekšējās drošības stratēģijai Un ar nepacietību gaidam arī, ko tad jūs eh, sniegsiet ar savu pienekumu, pienesumu, respektīvi, kāds ir jūsu viedoklis eh, attiecībā uz nākamo drošības eh, stratēģiju. Nākamais jautājums. Par migrāciju, faktiski, te bija tādi divi jautājumi. Migrācija no vienas puses un brīva darba spēka pārvietošanās no otras puses. Ja pagājušā nedēļā man bija tā iespēja iesaistīties debatēs plenārsēdē par migrācijas jautājumu ar parlamentu, tātad runājam par tā sauktiem rēgu kuģiem un tā. Bet um, svarīgākais, ko vēlamies uzsvērt, ir tas, ka padomu tiešām dziļi satrauc. Tas, kā aizvien turpinās um, jau apmēram tātad, migrācijas plūsma uz uh, vidusjūras robežām un tā atstāja būtisku spiedienu arī uz citiem Eiropas reģioniem, arī, cien, kur šī plūsma aizvien pieaug. Uh, Nu, nav gluži tā, ka Ukraiņi masveidā ierastos Latvijā pēdējā laikā, nu, pa, pa kādam iebrauc, bet nu, īpaši tās nav. Bet te vajadzēs runāt arī par migrantu kontrabandu un par visiem šiem pamestiem rēgu kuģiem pie vidusjūras krastiem, kas viennozīmīgi uzrāda to, ka ir nepieciešama saskaņota un apņēmīga Eiropas Savienības rīcība attiecībā uz uh, cilvēku kontrabandistiem. Nepieciešama konkrēta pasākuma un jāatminās, ka ņemot vērā darbu ko veica vidusjūras īpašā darba grupa. Um, tas bija tās visaptvarošs darbs. Pagājušā gada oktobrī šī grupa izvērsta tātad visaptvarotu tādu pasākumu klāstu, tā skaitā robežu uzraudzība, cīņa pret organizētu noziedzību un tā tālāk. Nu, un šeit jāsadarbojas arī ar trešajām valstīm, tā ir mūsu prioritāte, lai nodrošinātu konkrēts pasākums. Un šīs darba grupas izceltie pasākumi un šī visaptvarošā pieeja arī pat labam tiek realizēta. Tritona komandas panākumi, operācijas panākumi būtu jāuzsver, kas ir eh, tāds labs signāls par Eiropas valstu solidaritāti šajos jautājumos. Un otra jautājuma pūsta par brīvu darba spēku pārvietošanos, un nu, to es varbūt eh, tā īsti tomēr nevētos komentēt šodien, jo tās ir gal galā pamata vērtības, pamata tiesības, ko bauda Eiropas Savienības pilsoņi, un to jau mainīt nevajadzētu. Šoplēra eh, kungs un uh, Vēl viens kolēģis, kā tad nu bija vārdiņš? Bresnau kundze. Un Viestovska kungs eh, vācāja par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Nu, patiesībā tas ir man, mans eh, tāds, tāds sirdī tūks un mīļš temats. Padomu kopumā arī uzskatu, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir būtisks eh, solis, ir iekš tā, lai tuvinātu pilsoņus Eiropai un padome un nepacietību gāda komisijas ziņojumu, kas tiek uh, gaidīts šajā sakā attiecībā uz, um, uz šīs te um, regulas piemērošanu, kas uh, tiks laist klājā aprīlī. Tad atkal mums prezidentos pirmā lēkā, un padome gatava apspriest uh, dažādus viedokļus attiecībā uz to, kā tad uzlabot šīs sistēmas funkcionēšanu, pilsoņu iniciatīvas tātad darbību. Ir nepieciešams visaptvarošs pētījums par šo iniciatīvu Nu, tāpat arī tiesības sargiem ombuda pašiniciatīvas lūgumiem. Un atkarībā no tā, kas tad būs komisijas paziņojumā, padomu domās par to, kā padomāt par dažādām, respektīvi, opcijām, kā uzlabot šīs sistēmas, pēc institūvas sistēmas darbību, piemēram, kā popularizēt šo sistēmu, kā mazināt procesuālos šķēršus, kas traucē šīs sistēmas darbībā. Nu, un ceram tiešām, ka tā visa rezultātā šī iniciatīva kļūst par, par um, Eiropas uh, tātad, um, demokrātijas, līdzīgās demokrātijas pīlāru, un šeit varētu dalīties ar Latvijas pieredzi arī pēc pāris gadiem. Un um, mēs Latvijā ieviesām arī šādu iespēju. Tātad cilvēki var savākt desmit tūkstošus elektronisku parakstu kādai iniciatīvai. Un tad nāk, tad, ja klajā šo iniciatīvu iesniegt to saimai. Nu, man bija tas eh, gods arī nobalsot par šo tiesību aktu Latvijā. Un, nu, ir svarīgi, lai šādi instrumenti būtu pilsoņu rīcībā. Mūsu sabiedrībā tas tika uzņemts ar ļoti eh, lielu atsaucību. Iniciatīvas atsās mana balss, tā tad ieteiks savā 10 tūkstošu pārakstu, tad parlamentam saimē, respektīvi, pienākums plenārs sēdē izskatīt šo iniciatīvu, to apspriest un domāt, ko darīt tālāk. Un eh, mēs. Uh, ceram, ka līdzīgs instruments darbosies, gan labi darbosies arī Eiropas līmenī. Un um, ceram, ka komisijas gatavotais pārskats arī varēs kalpot kā labs uh, pamats, uh, ka tas mums sniegs labas uh, ierosmes turpmākajam darbam, kā te tiešām uztaustīt visas iespējas, kā šo Eiropas pilsu iniciatīvu varētu uzlabot. Nākamais jautājums par tiesiskumiem, par likumu varu. Nu, Pēc tam to pozitīvi vērtē priekšlikumu veidot dialogu par tiesiskumu iniciatīvas veidošanu vispārīgo lietu padomas uh, ietvaros, tā kā šis dialogs noteikti arī tiks uh, risināts. Un tālāk uh, Paisau kundzes un Reģio kunga uztaisnības atvainojos, ka ne, varbūt nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu par Eiropas saimnes pievienošanos. Uh, Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijai. Pievienošanās konvencijai no Savienības puses, tātad pievienošanās uh, Eiropas uh, cilvēku tiesību konvencijai paredzēta uh, arī Lisabonas līgumā. Un tas ir būtisks priekšnoteikums tam, lai pabeigtu tātad efektīvu Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesību aizsardzību. Un tagad um, Eiropas Savienības uh, tiesa ir laidus klājā savu atzinumu, kurā tā pauž viedokli, ka tiesību aktā projekts attiecībā uz pievienošanos eh, šai konvencijai īsti neatbilst eh, līgumiem. Un tiesa ir uztaustījis vairākas problēmas, eh, kas ir jāapspriež un jānovērš, lai tad attiecīgi atrast pareizo risinājumu. Un CP ir viens no delikātākajiem jautājumiem. Nu, kopienas tiesu atzinums, ka tās jānemazina saistības, kas ir iekļautas uh, Eh, Eiropas eh, Savienības eh, funkcionēšanas līguma 6. pānta 2. daļā. Un mēs darīsim no savas puses visu iespējamo, lai sekmētu konstruktīvu dialogu Eiropas Savienībā par šiem jautājumiem. Un vēlas jūs informēt, ka Latvijas prezidentūra pat labāk gatavo pirmo formālo viedokļu apmaiņu starp, starp vēstniekiem, vēstnieku līmenī, tātad ja, par, par to, ko tad darīt tālāk. Un tā kā arī tā būs viena no mūsu prioritātiem šajā jomā. Nu jā, un tad eh, vēl viens jautājums par eh, Eiropas eh, parlamenta mm, tiesībām uz pieprasīt kādu izmeklēšanu un tā. Padomu uzskata, ka šīs parlamenta tiesības ir būtisks, būtisks parlamenta uzraudzības tiesību tāds elements, un man šim ir uzrādījies, ka ir tiešām kompleksas un problemātiskas lietas, jautājumi, par kuriem institūcijas nespēja panākt vienošanos, jo sevišķi te būtu jārunā par eh, Eiropas plānu piekļuvu dokumentiem, amatpersonu uzklausīšana, dažādu iespējamo sankciju uzlikšana par eh, neatbilstību komitejas eh, lūgumiem. Un padomu pilnībā respektē parlamenta tiesības uz leģislatīvu iniciatīvu un ir gatava konstruktīvi sarboties ar parlamentiem, kuriem jauniem priekšlikumiem, kuriem parlaments varētu nākt klājā. Nu, tāpat izskanēja jautājums par uh, situāciju Ukrainā. Un arī attiecībām ar Krievijas federāciju. Nu, tie ir tādi plašāki nedaudz uh, jautājumi, tie saistās ar uh, mūsu kopējo ārlietu politiku. Nu, šajā jomā es varbūt īpaši nevēlētos um, iejaukties, jo tā šī, šī kaut kādā augstās uh, pārstāvis. Uh, ārlietās un drošībā kompetence, bet uh, viena no mūsu prioritātēm, es jau sacīju, ka ir iesaistīta Eiropa, tātad sarboties uh, eh, spējīga un, un, un griboša Eiropa, un šai sakarā, protams, mēs darbosimies ar augsto pārstāvu ārlietu, ārlietas rīcības dienestu, arī jautājumus, kas uh, skar Krieviju, Ukrainu. Un uh, situācija arī, tā teikt, dienvidu dimensijā. Un tā vakar noritēja ārlietu padome, ārlietu ministru tā tikšanās, un, un tur ministri vienojās eh, jautājumā par Krieviju, ka mm, Eiropas Savienības pozīcija šeit nemainās, sankcijas paliek spēkā, un padome runā vienā, vienotā balsī, un tātad eh, tā situācija ir eh, cieta un nemainīga. Nu, tieši šie bija svarīgākie jautājumi, ko es um, saklausīju no jūsu cienījumu deputātu puses, un eh, vēlreiz paldies par visiem uzdotiem jautājumiem un komentāriem. Meņas kundze, ja neiebilstiet, es arī vēlos uzdot kādu jautājumu. Es cerēju, ka to uzdos kolēģi, bet nekā, un tad uzdošu pati. Itālijas prezidentūras pirmā laikā tika izveidota darba grupa prezidentūras draugi, tā saucās, kas strādā pie institucionālās sadarbības jautājumiem, kā padarīt Eiropu, tā sacīt, efektīvāku, un arī gaidāmā starp institucionālā nolīguma kontekstā par labāku likumdošanu izkristalizējās ideja, ka varētu arī parakstīt politisku deklarāciju. Decembrī tā tad, lai panāktu to, ka visas politiskās institūcijas uzņemās noteikts saistības, saistības šī pasākuma sakarā. Nu, kaut kādiem iemeslu dēļ šī deklarācija tomēr netika parakstīta. Uh, Nākamā nu, arī Eiropas parlaments te pie vainas, jā, ka, ka nu, īsti šī parakstīšana nesanāca. Bet jautājums man ir tāds, vai jūs prezidentūras pilnvaru laikā jūs tā kā vēlētos eh, būt gatavi atsākt šo iniciatīvu. Mēs katrā ziņā būtu gatavi, bet eh, kā jūs domājat, vai pārējās institūcijas tam būs gatavs un vai mums kopējiem spēkiem izdosies arī par to vienoties un pārskatīt 2003. gada starp institucionālā nolīguma par labāku likumdošanu? Nu, kā tad ir jūs plāniem? Plānojat, neplānojat? Būs, nebūs? Es varētu īsti pakomentēt. Jā, thank you. Tūpnā, nu, uh... Jā, paldies. Nu, es zinu, ka jums arī šodien bija apspriedi par šo jautājumu ar bijušās ar Itālijas prezidentu valsts pārstāvjiem, tā kā vēlos izmantot šo iespēju, lai arī uzteiktu Itālijas prezidentūras veikumu. Labi bija pastrādāts. Bet par nākotnē runājot, un es ceru, ka mums būs laba sadarbība ar Eiropas parlamentu, ceru uz to. Un, protams, arī jūsu komiteja, kas atbild par, eh, par eh, arī institūcijas varbības jautājumiem, un eh, pozitīvi vērtējam Itālijas iniciatīvu par starp institucionālo programmēšanu. Mums bija arī savā starpā diskusijas par šo jautājumu, kā arī citiem jautājumiem. Šo diskusiju mērķis bija uzlabot eh, savienības eh, funkcijas un, protams, eh, respektējot pastāvošā juridiskā satvara ierobežojumus. Un padomē gatava turpināt starp institucionālu sadarbību, nodrošinot um, procesu efektivitātes uzlabošanu. Nu, runājot par uh, labāku likumdošanu, likumdošanas procesu uzlabošanu, un 2003. gada starp institucionālo nolīgumu. Domāju par um, prioritātēm, kas ir noteikts mūsu prezidentūras uh, trijo, trijotnēm. Nu, esam arī norādījuši, ko grasāmies darīt pie institucionāliem jautājumiem, jo sevišķi ņemot vērā tos uh, iedvesmojušos rezultātus, ko izdevās um, izsist Itālijas prezidentūrai. Un uh, pagājušā gadā komisija paziņoja, ka nāks klajā ar priekšlikumu 2003. gada nolīguma pārskatīšanai. Un uh, dalību valsts kopumā šo priekšlikumu vērtēja pozitīvi. Nu, lūk, un pēc tam, kad komisija liks galā konkrētu priekšlikumu, mēs esam gatavi um, piestrādāt um, praktiski pie tā, lai šis trešā gada nolīgums uh, no padomas puses arī, arī uh, tiktu apstiprināts. Paldies, un visbeidzot, um, vēlos jūs informēt, ka esam plānojuši mūsu komiteju, apko komiteju apmeklēt Rīgu. Pirms eh, kādu laiku jau par to spriedām, tātad 18., 19. un 20. mārtā grasāmies eh, apmeklēt Latvijas galvaspilsētu un eh, mums vis, visu cieņu uz valdībai, uz valdības plāniem un tā, bet grasāmies arī nedaudz varbūt tā kā tikties arī ar um, sabiedrības locekļiem, ar saimas locekļiem, protams, ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem varbūt, un varbūt ar vēl kādiem svarīgiem partneriem, kurus jūs no savas puses mums ieteiktu, ka kā tāds ievērības cienīgs partners, tā kā mēs noteikti kontaktēsimies jums tuvākajā laikā un ceram, ka jūs mums arī palīdzēsiet efektīvi organizēt šo vizīti. Un lai mēs varētu arī savām acīm iepazīties ar Latvijas sabiedrības un pilsoņu panākumiem, kā jūs kopiem spēkiem veidojat savu valsti un tā tālāk, nu, varētu, varētu uz savām acīm visu to baudīt. Un, protams, apspriest arī tādas jautājumas, kas ietilpst mūsu komitejas kompetencē. Tā kā ceram jūs, uz jūsu sadarbību ar organizēt šo vizīti. Mēs paldies un, protams, labprāt gaidīsim un silti uzņemsim visus jūs Rīgā. Noteikti nu, nu, palīdzēsim jums norganizēt uh, visaugstākās raudzes vizīti. Un nu, ne tikai ar valdības eh, un parlamentāriešiem, bet arī NVO pārstāvjiem un, un sociālajiem partneriem noteikti, noteikti palīdzēsim jums uzņemt eh, kontaktus. Esmu bijusi Eiropas lietu komitejas vadītāja saimā un nešaubos, ka parlamentārieši visnotaļ silti jūs uzņems, labprāt, norganizēs jums pilnvērtīgas debatas un runājot par MBO, es teicu Eiropas kustība, Latvijā arī visnotaļ silti jūs sveicinu un, un, un, un pilnīgi noteikti labprāt jūs uzņems. Uh, galvaspilsētā. Un domāju, ka tā būs ļoti laba, tad eh, labs turpinājums mūsu šīs dienas diskusijai. Un es tiešām esmu gandarīti, ka šo tuvāko nākamo sešu mēnešu laikā mūsu Serbija Rafko komiteja cerams, ka būs cieša un produktīva. Tā kā noteikti uzturēsim sakarus ar parlamentu, tas ir būtisks mūsu prezidentūras eh, plāna elements. Un viedokļu apmaiņa šajā sakarā uzrāda to, ka mēs noteikti esam viensprāts par daudzām prioritātēm mūsu vīzija attiecībā uz starp institūciju sadarbību un caurskatāmības jautājumiem un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem ir visnotaļ līdzīgi. Tā kā tiešām ceru uz um, vislabāko sadarbību jums mūsu prezidentūras uh, pilnvaru laikā un es paldies, ka uzklausījāt. Paldies! Thank you.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 Darbie kolēģi, varu teikt, ka mēs varētu izmantot šo vairāk kā pusstundu, kas ir pieejama, lai pārliktu 13. darba kārtības punktu un izskatītu to tagad. Tā būs diskusija par Ramonu Hauregi Antondo ziņojumu attiecībā uz parlamenta izmeklēšanas tiesībām. Uh, Mēs redzam, ka vairāk kā pusi no ēnu referentiem ir pārstāvēti, tādēļ mēs varam sākt šo punktu. Vēlos atgādināt, ka šis ir ļoti īpašs gadījums ziņojumam. Tas bija ļoti būtisks punkts iepriekšējā parlamenta sasaukumā. Un mēs esam uzsākām arī trilogu sarunas, kuras, diemžēl, nenoslēdzās veiksmīgi. Uh, iepriekšējais parlaments nobalsoja par uh, to, ka ir nepieciešams turpināt šos likumu izstrādi. Un es domāju, ka mums tagad jādara viss iespējamais, lai uh, atsākt šīs sarunas, nevis sāktu no paša sākuma, un tādēļ mēs esam lūguši arī priekšsēdētāju konferenci pieņemt lēmumu par šādas uh, saruna atsākšanas iespēju. Tas ir tas, kas ir zināms šodien, un gribu dot vārdu Ramonam Hauregī kungam, kurš ir jaunais referents, kas aizstāja Davidu Mārtinu, kurš vairs nav mūsu komitejas loceklis. Dod vārdu jums, Ramon. Ļoti labi. Paldies, priekšsēdājas kundze. Jūs pati jau tikko ļoti labi paskaidrojāt, ka mēs nodarbojamies ar jautājumu, kuram ir zināma priekšvēsture šajā parlamentā. Un tagad mums ar šo jautājumu ir jānodarbojas daudz padziļinātāk šīs iespējas eh, izveidot izmeklēšanas komiteju, proti, ka Eiropas parlaments reāli var izmantot reāla parlamenta uzdevumu, proti, izveidot šādu izmeklēšanas komiteju, tas viss tika celts gaismā, jo tas ir paredzēts Māstrihtas līgumā. Un pirmā regulas attiecībā uz šo jautājumu nebija īsta regula, bet vienkārši starp institucionāla vienošanās starp eh, padomi un parlamentu, lai noteiktu modalitātes, ar kuru palīdzību tiešām varētu īstenot šīs izmeklēšanas tiesības. Tātad tas viss tika noteikts 19. aprīļa 59. gada rezolūcijā. Un šis dokuments vēl joprojām ir pamatdokuments un ir būtisks, tas ir vēl spēkā esošs attiecībā šo izmeklēšanas darbu. Un visos, un šajā gandrīz uh, 20 gadu laikā parlamentā tika sagatavots trīs izmeklēšanas komitejas, tās attiecās uz dažādiem jautājumiem. Viena attiecās uz krāpniecību saistībā ar pievienotās vērtības nodokli, ar muitām. Tā tika ieteikta deviņ, tika izveidota 97. gadā, tad bija arī izmeklēšanas komitejā attiecībā uz uh, govju trakumsērgas gadījumu arī 97. gadā, un tad 2007. gadā tika izveidota izmeklēšanas komisija saistībā ar viena uzņēmuma maktasāt nespēju. Taču Lisabonas līgums atbildības kompetences starp komisiju padomi un uh, parlamentu ir pārdalījis no jauna, parlaments ir saņēmis lielākas tiesības, ir kļuvis spēcīgāks un parlamentam tika noteikts specifisks uzdevums. Proti, izmantojot iniciatīvas tiesības, kas nepastāv citās jomās, taču šajā jomā tiek nodrošināta iespēja sagatavot regulu, un tādējādi noregulēt mūsu tiesības veikt šīs izmeklēšanas darbu. Un 2010. gadā Deivids Martins uzsāku darbu šajā laukā. Viņš bija INTA koordinators, tagad ir INTA koordinators, taču tolaik viņš strādāja AFCO komitejā un sagatavoja pirmo ziņojumu 2012. gada maijā. Tajā ziņojumā bija paredzēta ļoti plaša likumdošana attiecībā uz izmeklēšanas tiesību īstenošanu Eiropas parlamentā. Tas, protams, attiecās arī uz izmeklēšanas komiteju izveidošanu. Tas nozīmē, ka bija iespējams pārbaudīt faktus ar izmeklēšanas komitejas palīdzību un darīt to daudz plašākā mērokā, nekā tas ir paredzēts pašreiz spēkā esošajā starp institucionālajā nolīkumā. Šīs regulas pieņemšana 2012. gada maijā noveda pie diskusijas ar institūcijām, proti komisiju un padomi, uh, un tām bija ļoti daudz gan juridisku, gan politisku iebildumu pret šo Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesību īstenošanu, izmantojot izmeklēšanas komitejas. Es nevēlos visu pārāk pagarināt, taču tika pausti dažādi iebildumi pret 5, 8, 12 un 14 pāntu, gan politiskas dabas, gan juridiskas dabas. Šeit runa ir par iespējām, kuras parlaments paredzēja. Lai gan bija jau tekoši izmeklēšanas process, ka tādā gadījumā uh, tomēr būtu iespēja ierīkot izmeklēšanas komiteju, taču komisija un padome iebilda pret to, ka ja jau pastāv šāds izmeklēšanas process, ka tad parlaments nevar izveidot šādu izmeklēšanas komiteju. Un galvenais jautājums, manuprāt, ir, kurš tad pieņem lēmumu par šādu izmeklēšanu, jo tikai parlaments taču var lemt par to, vai notiek vai nenotiek šāda izmeklēšana. To nedara nekādas tiesnesis, neviena tiesa, nevienā citā valstī. Šīs ir mūsu parlamenta tiesības. Vēl ir problēmas saistībā ar dokumentu konfidencialitāti, attiecībā uz to, ka parlaments var pieprasīt šāds dokumentus no personām vai atsevišķām dalībvalstīm, un šeit ir jādiskutē par to, kā mēs varam īstenot šo tiesību realizēšanu. Piemēram, ja dalībvalsts nodrošina konfidenciālu informāciju, kā mēs varam nodrošināt to, ka šo konfidenciālo dokumentu konfidencialitāte tiešām arī tiek realizēta. Turklāt vēl pastāv arī tāda problēma, ka var pieprasīt informāciju no atsevišķām personām, šīs personas tiek uzaicinātas, eh, sniegt savas liecības un eh, tās var atteikties no tā, un tātad arī šie aspekti ir jānoskaidro. Ir jānoskaidro, ka ikvienu pilsoni var uzaicināt izteikties šajā komitejā, un mums ir tad arī jālem par to, kādas sankcijas varētu piemērot, ja šīs personas neierodas, ja kāds liecinieks neierodas komitejā. Komisija un padome apgalvo, ka parlamentam nav iespēju noteikt sankcijas un ka Turklāt arī šīs sankcijas, šie sodi dažādajās dalību valstīs ir ļoti dažādas, ja personas neierodas uz uh, liecināšanu un tam līdzīgi. Tātad šie visi jautājumi ir ļoti kutelīgi un tādēļ arī šis dokuments beigās tika bloķēts. Tādēļ Eiropas parlaments pieņēma lēmumu pieņemt šīs regulas pamata principu un nākamajam parlamentam, tātad mūsu sasaukumam, nodot tālāku uzdevumu tiešām veikt sarunas par šo regulu. Un tagad noslēgumā priekšsēdēs kundze ņemot vērā visu to, ko es teicu, jums vajadzētu attiecīgi vērtēt manus priekšlikumus par turpmāko darbību. Tātad sākumā runa ir par politisko principu, pie kura mums ir jāpieturās. Ir ļoti būtiski, lai pastāvētu šāds regulējums, likums, regula. Parlamenta sākotnējais darbs, kā tas ir paredzēts Lisabonas līgumā, uh, paredz parlamentam tiesības iecelt izmeklēšanas komitejas, ja netiek ievēroti Eiropas Savienības likumi no dalībvalstu vai kādas personas puses. Un es papildinu to, ja tu šos pārkāpumus veic tieši individuāls personas vai uzņēmums tad ir jāparedz iespēja, ka var izveidot tādu pagaidu izmeklēšanas komiteju, nevis pastāvīgās izmeklēšanas komitejas. Tās ir mūsu nama suverēnās tiesības, no tā mēs nedrīkstam atteikties. Atteikties no tā, ka izstrādājam attiecīgus likumus, kas šīs tiesības konkrēti nosaka. Tā ir būtiska Tas ir būtisks parlamenta elements parlamentārā pasaulē. Turklāt ir jānorāda, ka tie iebildumi, kur saņēmām no juridiskā dienas, no padomas un komisijas, šī vēstule tika nosūtīta mūsu nama sekretariātam, un mums vajadzētu šo saktu saturu ļoti rūpīgi un kritiski izvērtēt, jo tas tiešām ir pamatojums, kādēļ mums vajadzētu šādu regulu. Citādi mūsu šī juridiskā un politiskā diskusija ievilksies bezgalīgi, un mēs nesasniegsim nekādu mērķi. Es tiešām gribētu, lai kolēģi no citām politiskajām grupām arī um, vadītos no manis noteiktajām ambīcijām, lai mēs panāktu vienošanos un panāktu attiecīgu regulējumu. Es domāju, ka, protams, ir e, formulējumi, kas mums būtu jāizmaina, un ka ir iespējami tehniski, juridiski risinājumi, kurus var īstenot. Un noslēgumā priekšsēdēs kundze, es lūdzu Latvijas prezidentūru pirms pāris minūtēm izteikties par šo jautājumu, kad bija pārstāvēti parlamentārā sekretārs kundze, un tika norādīts, ka piekdien notiks tikšanās ar Latvijas valdības pārstāvjiem, lai konstatētu to, vai šo jautājumu varam izskatīt Latvijas prezidentūras laikā. Un atkarībā no tā, kāda būs atbildi priekšsēdēs kundze, ir iespējams, ka jūs pati varat uzstāt uh, komisijā vai padomē, lai tiktu atsākt šāds politiskais dialogs, lai turpmākajos mēnešos mēs varētu atrisināt šo ļoti būtisko jautājumu, jo šeit ir runa par mūsu parlamenta demokrātiskām pilnvarām. Rainer Līland kungs. Jā, vielen dank. Paldies, priekšsēdz kundze. Paldies referentam par darbu dokumentu sagatavošanu. Šajā dokumentā ļoti uzskatāmi ir arī atspoguļots šī dokumenta, eh, šī dokumenta tapšanas vēsture. Kolēģis Mārtiņš ļoti pūlījās. Mums bija arī referentu un referentu eh, sanāksme, vairāk kārt ar komisiju un padomu vedām sarunas un konstatējām, ka padome eh, ir ļoti stūrgalvīgi turas pretīm Un man jāsaka, eh, par pārsteigumu manu arī komisija. Izmeklēšanas komisija var uh, izmeklēt politiskus jautājumus, kas ir saistīti, varbūt saistīti arī ar nacionālajiem vēlēšanu kampaņām. Protams, šāds risks pastāv, to nenolīd, bet uh, Jautājums, kā strādā izmeklēšanas komisija, vienmēr ir politisks. Un tas ir saistīts ar Eiropas Savienības institūcijas savstarpējo sadarbību arī e, attiecībā uz politiskiem konfliktiem. Tādēļ šis dokuments ļoti svarīgs. Izmeklēšanas komisija nedrīkst būt tikai tāds uh, uh, dokuments ilātājs. Es uzklausīja. Um, šo izmeklēšanas uh, uh, komisiju uh, par Equitable Life un konstatēja, ka mūsu iespējas ir ļoti ierobežotas, bet parlaments ar plašu vairākumu sprieda, ka mums ir vajadzīga šāda komisija. 95 procenti tā, ko mēs tagad piedāvājam, ir jau Eiropas parlamenta elstības un pretīnākšanas izrādīšana, bet no komisijas un padomas puses e, tur gandrīz nekā nav bijis, nekādas elstības. Mēs gaidām no viņiem daudz vairāk. Ziņojums tika apstiprināts ar plašu vairākumu, un te ir arī ietvertas dažas sarkanās līnijas un tādām tām arī būtu jāpaliek. Viena no šīm sarkanām līnijām manā skatījumā ir, ka izmeklēšanas komisija ir jābūt tiesībām uh, apskatīt dokumentus. Nevar būt tā, ka tas ir tikai tāda paša iespējas, kā uh, eh, Caurskatāmības diris, di, direktīva to garantē. Nevar būt tā, ka parlaments nedrīkst pat prasīt to, ko pilsons var prasīt vai dalībvalsts valdība. Eh, parlamentam jābūt daudz plašākām tiesībām, tādēļ es šo atturību nevaru saprast. Manā skatījumā arī nav jautājumu par to, ka eh, tam, kurš eh, uzstājas izmeklēšanas komisijā, ir jāsaka patiesība. Varbūt mūsu Eh, pētniecības dienests varētu vēlreiz izveidot eh, pārskatu par to, kurās dalībvalstīs eksistē parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kurās dalībvalstīs tās var uzaicināt eh, obligāti ierasties kādu personu un kuros gadījumos tātad tas, ko persona saka izmeklēšanā, komisijā nav tā kā ar zvēresti, bet ar sodu sankcijām, ja tiek melots, iepšu, kurās valstīs ir izmeklēšanas komisijām tiesības arī prasīt zvērestu, ar zvērstu apliecināt patiesību tiem, kas tur izsakās. Es negribu šeit izrādīt kom elstību attiecībā uz to, ka ja kādā valstī nav izmeklēšanas komisijas, uh, tad eh, nevar lieciniekiem prasīt apzvērēt savu sacīto. Par to viss var runāt, bet ja ir dalībvalsts, kurās par melošanu tiesas priekšā ir eh, krimināltiesīs sankcijas paredzēts, tur taču ir jābūt vismaz tām pašām cietas sodu sankcijām par melošanu Eiropas parlamenta izmeklēšanas komisijā. Tas taču ir minimums, ko mēs varam prasīt. Un man šķiet arī, ka Eiropas parlaments e, ir inteliģenti risinājumi radz, ka, ja dalībvalstu negrib sūtīt kādu e, pārstāvu, tad vismaz ir jābūt e, pamatojumam. Un šim pamatojumam nav jābūt obligāti rakstiskam, var arī ministrs to mutiski izdarīt, kāpēc kāds ierēdnis e, neierodas uz izmeklēšanas komisiju, kāpēc varbūt viņiem pat to ir aizliedzis. Iepriekšējais atbildīgais komisārs par šo jautājumu Ševčovičs visā šajā sarunās nevēlējās redzēt atšķirību, ka Eiropas komisijas ierēģi, protams, ir daudz tuvāk mums, kas attiec uz līmeni un institūcijām, nekā dalībvalstu ierēģi. Un tādēļ ir tikai loģiski, ka, ja komisijas ierēdnes nedrīkst ierasties, izmeklēšanas komisijā ir vajadzīgs daudz eh, stingrāks pamatojums no politiskā un juridiskā viedokļa nekā, eh, ja dalībvalsts ierēdnes neierodas šajā komisijā. Es nekad neesmu sapratis, kādēļ Eiropas komisija, ja nepatika tas, ka mēs šeit saskatījām atšķirību. Un es domāju, ka mēs arī nedrīkstam atkāpties no šī principa. Elstību varam izrādīt, bet sarkanās līnijas tomēr darētu izstrādāt skaidrāk, varbūt saskaņot arī starp referentiem un ēnu referentiem. Tam nav jānotiek uzreiz publiski, bet ir jautājumi, kuros es saku, ka te es eh, cīnīšos neatlaidīgāk, te varbūt, varbūt pielaidīgāks, bet es domāju gan, ka ir jābūt tādiem punktiem, par kuriem mēs sakam, ja tie tur nebūs ierakstīti, tad eh, varam vispār izbeigt strādāt pie šī jautājuma. Un tad mums arī ir publiski jāpasaka, kāpēc šī lieta ir izgāsta un kas ir vainīgie pie tā. Un kāpēc mēs nevarējām politiski piekāpties. Paldies, Maita Ruiz. Paldies, priekšsēd. Paldies referentam, kas ļoti skaidri un precīzi šo problēmu izklāstīja. Tagad mums vajadzētu būt pragmātiskiem. un ka Eiropas parlaments nedrīkstētu palaist iespēju izveidot šādus izmeklēšanas komisijas. Protams, mums ir vajadzīga laba sadarbība. Mums jāatbalsta referents, lai šīs rīku minimums, kas mums kā parlamentam ir dabīgi pienāks, tiktu saņemts. Uh, referentam arī jāpiekrīt, ja viņš saka, ka mums ir jābūt pragma. Šajā gadījumā mums ir jāuzmanās, lai nenotiek tā, ka mēs zaudējam visu, iz, neizrādot pietiekošu elstību sarunās. Šis instruments mums ir ļoti nepieciešams, lai īstenotu uzraudzību, īstenotu kontroli, lai vērsos pret uh, pārkāpumiem, kā jau referents to arī izklāstīja. Paldies par jūsu lielisko darbu, cieši sadarbosimies ar jums jo visbeidzot nedrīkst būt tā, ka mēs šo instrumentu neseņemsim. Varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Paldies, Maks Andersens. Paldies priekšsēm. Zaļie šo dokumentu ir iepazinušies, un mums patīk tas, ko lasām. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es gribētu referentu atbalstīt. Turpiniet eh, labo darbu, mēs jūs atbalstīsim. Paldies, Adinolfi laikam nav klāt, Šolca kunga arī šeit nav, vai vēl kāds? Pirms divām minūtēm jūs vēl šeit nebija. Krēsls bija tukšs, bet lūdzu, Šolca kungs. Paldies! Es arī piekrīstu referenta nostāja Es domāju, ka šis ziņums ir ļoti svarīgs par parlamentu tiesībām pastāvēt uz saviem e, tiesībām. Šādas izmeklēšanas komitejas izveidot. Referents atsaucas uz institūciju nolīgumu. Man bija citu pienākumu, kādēļ nevarēja sēdēt sākumā būt šeit, bet vai referents varētu paskaidrot, kur viņš redz iespēju no padoms panākt pretīmnākšanu, lai šāda izmeklēšanas komitija varētu tikt izveidot. Kolēģis Vīlans jau pieminēja, ka mums ir jāņem vērā dalību valstu tiesības, kā arī komisijas tiesības. un ko šīs izmeklēšanas komisijas tieši varētu darīt, ja ne tikai komisija, bet arī dalībvalsts risināt kādu jautājumu. Bet, nu, es labprāt sadarbošos ar jums arī nākotnē, lai jūsu ziņojums tiktu vēl vairāk pilnveidots. Paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties, ja nē, tad es saprotu, ka Horegi kunga piedāvājums ir sanāksim šīs nedēļas piekdienu vai nākošajā nedēļas piekdienas rīkot šo piekdienu ar Latvijas prezidentūru. Un tās rezultātā mēs ceram uz skaidru atbildi vai trilogu, vai Latvijas prezidentūra gatava atsākt trilogu, vai šī ideja tiek noraidīta. Mums nāksies lemt šos jautājumus soli pa solim, lai redzētu, kāda ir padomas nostāja. Un tad mums būs jāspēr nākamie soļi, lai trilogu atsāktu un savu pozīciju skaidrāk noteikti. Kā Vīland kungs teica, mūsu pozīcijā nav elastības, mēs nevaram atkāpties no nekā, ko esam piedāvājuši un prasījuši. Šeit grupā būs vēl viena debata pēc jūsu darba ar ēnreferentiem. Bet tik līdz jūs būsiet šo jautājumu pārspriedzi prezidentūru, mēs gaidīsim jūs ziņojumu un jūs ierosinājums tālākai rīcībai. Vīland kungs vēl vēlas ko teikt, lūdzu. Atvainojiet vēlos, lai man nepārprot, es biju par elastīgo pieeju, bet teicu, ka ir atsevišķas sarkanās līnijas, aiz kurām mēs nekādā gadījumā nedrīkstam atkāpties. Un tad gan labāk nekā, nekā šādi slikti risinājumi. Es domāju, ka viedokļi ir skaidri izskanējuši, un mēs esam diezgan viensprāts. Es jau teicu, cik liela politiska nozīme īpaši parlamenta, no parlamenta viedokļa ir šim jautājumam. Tas ir viens no parlamenta dabīgiem, viena no parlamenta dabīgām funkcijām. Un, protams, ka ir kādas sarkanās līnijas. Un tad jautājums, vai komisija tiešām ir gatava rast formulējums, kas mūs visus apmierinātu. Protams, ka mums šis darbs ir jāveic, kā jau priekšēdis teica, un Šolts kungam var teikt, ka labai regulai ir jābūt rakstītāji tā, lai parlaments saņem tiesības regulāri izveidot izmeklēšanas komisijas, kas varētu arī sniegt politisku vērtējumu par uh, notikumiem, kas rupi pārkāp Eiropas Savienības darbības e, noteikumus, vai arī dalībvalstī bijuši kādu rupi pārkāpumu. Vārdu sakot, parlamentam jāvar šādas komisijas izveidot, bet nav runa par to, ka tiktu atrasts kāds vainīgais vai rādīts ar pirkstu uz kādu. Ir runa par politiskiem vērtējumiem, tādos gadījumos, ka savienība vai dalībvalsts kaut ko rupi pārkāpi. Un esam viens prāts, ka šeit ir sarkanās līnijas, aiz kurām nevaram atkāpties, mums ir vajadzīga vienošanās, kas visiem būtu pieņēmama, pretējā gadījumā visa savienība, visai savienībai tas būtu liels zaudējums. Mums ir jāvar secinājums šeit izstrādāt kopējās diskusijās politisko grupu un mūsu komitejas pārstāvu un komitejas priekšsēd vedīs šīs sarunas, lai mēs varētu prezentēt balsojumā parlamentam regulas projektu, kas ļautu Eiropas parlamentam šo savu demokrātisko funkciju veikt, kas katram parlamentam ir nepieciešama. Priekšsēdus kundze. Jā. Ja. Tātad mēs gaidīsim, kā beigsies šī sarunas ar Latvijas prezidentūru, referents, referents un es, varbūt arī juridiskais dienas, sanāksim kopā, runāsim par to un tad uzzināsim pārējo. Un līdz ar to varam beigt šī punkta izskatīšanu, un tagad būs sanāksme, e, tikšanās ar komisāru Timmermansu. Viņš vēl nav ieradies laikam, vai varat pārbaudīt? Bet tad lūdzu tomēr e, kāds, es ceru, uzkavēsies zālē. Tad mēs gaidām komisāru. Vienīgais, kas man būtu jādara, citi jautājumi nav. Mēs zinām par nākamajām sanāksmēm, tās būs februārī, martā. Pēc tikšanās ar komisāru es gribētu jums arī prezentēt to, kā mēs ar koordinatoriem grasmies strādāt pēc šīs dienas sanāksmes, bet to varēsim darīt pēc tikšanās ar komisāru. Hello, you're here. Good to see you. I have pages. I have Hello. Dear colleagues, I, I have to use it. Nu, ko dara kolēģi, atvainojiet, ka man te nāks ķerties pie tādām drastiskām metodēm, bet um, vajadzētu tā kā turpināt darbu. Sirsnīgs veids mūsu vidū Eiropas komisijas pirmo vice priekšsēdi Francu Timermana kungu. Nu, nav nekāds uh, zaknābis tā sacīt, nav jau pirmo reizi pīpu uz jumta, bet, uh, bet uh, prieks, ka esat atradis iespēju vēlreiz mūs te apmeklēt un bez turpmākas vilcināšanās došu vārdu jums. Jūs zināt, ka mums īpaši interesē tas, nu, kā jūs vērtējat uh, iespējas atjaunot darbu pie starpinstitūcija nolīguma um, pārskatīšanas, procedūra ir kompleksa, vairākas institūcijas kā galā tur piedalās, arī parlamenta iekšējās um, iestādes tā sacīja, tā kā, nu, darbs nav viegls, bet kā jūs uz to skatāties. Priekšsēdājas kundze, liels paldies par jūsu viesmīlību! Un vēl kā ar juridiskajā komitejā, es mēģināju ko izmēģināt tādu revolucionāru metodu un, ziniet, nostrādāju. Es sacīju, ka, ziniet, izteikšu bez ievadvārdiem, ķeramies vērsim pie ragiem džais. Tā kā ja neiebilstiet, nu tad jums arī būs vairāk laika jautājumiem, tā kā varbūt darām arī šodien tā, ko. Ja tā, tad vienkārši atkal dod vārdu jums un dod jums iespēju uzdot jautājumus, un tad balstoties uz jautājumiem, es varu koncentrēties uz to svarīgāko tiešām. Nu, ziniet, nu, nebūs tā viegli. Ja? Nu, man, protams, ir zināms eh, kārdinājums tagad dot eh, vārdu koordinatoriem, lai viņi sāk uzdot jautājumus un tā, bet, eh, nu, varbūt, ka tā arī daram tad, ja? Tad, tad Džordžs būs pirmais. Nu, kā esmu tikpat gatavs kā Kālež. Sveicināti, komisār kungs. Mēģināšu te tagad sakopot domas, bet, bet jūs tiešām mūs patiekam pārsteidzat. Uh, esam raduši pie tā, ka ir tādi jauki ievadvārdi, pat tam lāgam mēs varam to no, noformulēt savus jautājumus. Bet, nu labi, šis jautājums katrā ziņā man ir tūs sirdī. Un tas noteikti ietilpst uh, labākas likumdošanas uh, uh, uzstādījumā, ja? Runājam arī par Eiropas pilsoņu iniciatīvu pirmīt. Vairākas reizes šodien šis jautājums izskanēja. Nu, savā ziņām Es vēlētos jums uzdot vairāk tādu teorētisku dabas jautājumu. Kas tad īsti ir labs tiesība akts, labs likums? Kā jūs to definējat? Un par ko ir runa īsti? Vai jūs tad apkopojat dalību valstu praksi tā sacīt un pieredzi? Vai jūs tad tur atgriežaties pie, pie komisijas tā teikt ģenealoģijas, pie, pie, pie kādiem panākumiem un tā? pēc kādiem kritērijiem jūs noskatāt, lūk, šis tiesība akts ir galīgi garām, to norakstīsim, vai šis ir atkal izcils tiesība akts, un tad mēģināsim panākt to, lai šī tiesība akts būtu tuvāk šim. Nu, lūk, tādas eh, dabas jautājumi ir man tā uz setienu padomā, un labprāt dzirdēs eh, tiem atbildi. Nākamais jautājums. Mercedes vai Ričards, kurš tad bija nākamais? Ričards, man liekas, izcīnījums tiesības izteikties, bet eh, arī bez jūsu. Uh, atļaujas es noteikti viņam dotu vārdu šā kārtā, bet, nu, kurš tad jums tagad ir runās? Ričard, ja? Uz priekšu. Nu, tiešām teicam, kā jūs šeit redzējāt mūsu vidū, vicepriekšstādētāji. Komisija droši vien ir eh, veiksmīgi vīlusies, ka parlaments pagājušā nedēļā nepieņēma rezolūciju par savu darbu programmu. Bet es savukārt atzīmēju, ka mm, tur divi, trīs eh, grozījumi tomēr nodrošināja balstu, balsu vairākumu pat, jo gala beigās tomēr netika pieņemta rezolūcija šos grozījumus tur, tur iekļaut. Bet eh, pats, cik viņi guva eh, vairākumu atbalstu, to es varētu pieņemt, ka komisija tomēr eh, to pieņem zināšanai. Pieņem zināšanai tos viedokļus, kas tika pausts šajos grozījumos, par, par kuriem tika panākts balsu vairākums, pat ja tas gala rezolūcijām neatbalstījos. Nu, varbūt es skatos, jūs esat tāds samuls izskatieties, varbūt tad, tas jums ir paslīdējis garām, skatoties to, ka jūs rīcībā ir tie visi izcilākie, vislabākie um, asistenti un izpalīgi. Otrs jautājums par Eiropas pilsēņu iniciatīvu. Man jāatzīst, ka vēl es esmu nedaudz skeptiski raucījies uz šo iniciatīvu. Miljons parakstu jāsavāc. Un, ja kaut kas ir, tad, teicam, labi teicam, doma, nu tad kādēļ gan vien, vienīgi cilvēku vēsto nevarētu izraisīt adekvātu reakciju. Un tā kā varbūt vajadzētu tomēr atvieglot šī, šī mehānisma, šī procesa birokrātiju, dažādas juridiskās prasības, dokumentācijas prasības, maksimāli to visu atvieglot. Un, un komisija nāk klajā ar paziņojumu, ka tā ir gatava pārskatīt uh, šo iniciatīvu un izskatīt jebkuru petīciju, kas, uh, kas parādās tur arī bez šiem miljonus pārakstiem varbūt. Uh, bez eh, milzīgām verifikācijas pārbaudas prasībām par katru parakstu, rūpīgi to visu uzskaitot un dokumentējot. Nu, ja kāda institīva savāc tuvu miljonam balsu, nu, tad katrā ziņā tā noteikti pelnīs kaut kādu reakciju. Tas mums visiem ietaupīt arī diezgan daudz bažas un, un jēdz, ko tā sacīt. Tālāk, Mercedes lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Un prieks jūs atkal šeit redzēt, pirmie man kungs. Es attiecīgi vēlētos uzdot jums jautājumu par jūsu mandātu eh, būtiskiem aspektiem, proti labāk likumdošana, tas ir jūsu portfeļa eh, elements tā sacīt. Un eh, jūs sevišķi kā jūs eh, raugāties uz eh, tādu svarīgu principu kā subsidiaritātes un proporcionalitātes eh, miedarbība? Kāda ir sastāvs ap šiem principiem? Mēs daudz dzirdam par subsidiaritāti, ka ir nepieciešams skaidri nodalīt, kādas ir kompetences dažādām institūcijām un kā tās ir ierobežotas. Būtu nepieciešams izvairīties no konkurenču, no kompetenču konkurences ka subsidētas principu vārdā, tomēr kāds uzurpē noteikts funkcijas, noteikti vārdu kaut kādās jomās. Ja šo funkciju nespēju adekvāti veikt, paveikt eh, vietējas vai reģionālas eh, dabas parlamentu. Runājot par subsidiaritātes principu, varbūt, ka reizēm tomēr būtu vietā arī runāt par proporcionalitāti, par samērīgumu. Es domāju, ka katra tiesība akta sakarā vajadzēja par to domāt tiešām, vai šis tiesība akts ir samērīgs vai nav. Bieži vien tiesība akti ir tik eh, vispārīgi, tik abstrakti, ka tad vēlāk attiecīgi parlamentiem vai, vai, vai nu, reģionālajām kādām struktūrām ir jāatraktē, kā to visu īstenot, kā piemēram detalizētāk regulējumu, un balsoties uz kuru, tad, tad iespējams eh, iedzīvināt attiecīgo iniciatīvu, balsoties arī uz attiecīgo eh, institūciju mm, kompetenci un dalībvalstu īpatnībām. Un tādējādi tiek sasiet sokas dalību valstīm. Reģionālām iestādēm. Un tas galu beigās nāk pie subsidētas principa pārkāpšanas. Un pret subsidētas pārkāpumiem eh, parasti attiecas arī tālāko nopietnību. Šis samērīgi principa pārkāpums, man liekas, ka bieži vien paslīgā nepamanīts. Būtu jābūt tā, ka vispārīgie principi izklāstīti vispārīgā tiesība aktā, un ja e, tad ir zinām savstības tai valstīm pielāgoties atbalstu ar savām īpatnībām. Arī atbilstoši lai valstu politiskām realitātēm. Kā jūs to raugāties? Manuprāt, proporcionālitāte ir viens no svarīgākajiem arī substrātāts apakšelementiem tā sacīt, bet bieži viens to raugās kā uz kaut ko pavisam citu, galīgi citu operā tā teikt. Un otrs jautājums, eh, tas ir vispārīgāks tāds jautājums. Līdz cēlienā mums bija tikšanās un uzklausījām jaunos Eiropiešus, kas ir uh, tikušies kādā īpašā pasākumā, ko organizēs Eiropas Savienība. Nu, es nezinu, cik lielā mērā viņš atsīja, ka šie jaunieši pārstāv visus Eiropas Savienības jauniešus, bet katrā ziņā tie bija tie jaunieši, kuriem rūp Eiropas Savienība. Un, lūk, ko viņi mums pavēstīja. Divas lietas faktiski. Prāt, ja vēlētos, lai būtu vienoti vēlēšanas, vēlēšana likuma Eiropā. Un, protams, tas attiektos uz uh, parlamentu vēlēšanām. Un viņi vēlētos arī, lai jaunieši varētu balsot jau no 16 gadu vecuma parlamentu vēlēšanās. Un, protams, to varēs darīt vien tādi, ja šīs, šie vēlēšana tiesību akti būtu saskaņot visā Eiropas Savienībā. Un ko tad jūs par to domājat? Vai šādu iespēju saskatiet? Vai mēs redzam, sāk kādu kustību harmonizācijas virzienā, lai dalībvalstu tiesības šajos jautājumus tiktu saskaņots visievišķiem par Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un vēl kādu lietu uzsver jaunieši, un tas varbūt ir tāds sarežģītāks temats, proti. Viņuprāt, lai pilsoņi labāk izprastu Eiropu, Eiropai būtu jāspēj sarūpēt tādu vienkāršu konstitūciju ar dažiem pāntiem kur tiek izklāstīti svarīgākie pamatprincipi, uz kuriem balstās Eiropas un tādu vienkāršu um, pamata uh, likuma, tā teikt, versiju, kas uh, ļautu pilsēm, sevišķi jauniešiem, vienkārši un, un ātri saprast, uh, ar ko tas sasās Eiropas Savienību, ko tas viss nozīmē. Un, ka tā nav tikai tāda nebeidzama un neierobežota birokrātija un kaudz ar dažādām direktīvām un likumiem. Uh, kas pat, ja tie ir vislabāk sastādītie un, un izstrādātie likumi, individuam tik un tā ir nepieejami, neizprotam, bet nu, ka FSM ir kaut kas nedaudz cits tomēr patiesībā. Pat labam Eiropa piedzīvo grūtus laikus, piedzīvo uzbrukums no visām pusēm, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Būtu īstais laiks tomēr par saimnības nākotni, vai nebūtu pienācis īstais laiks tad šādu debatu izvērst? Grāsījā to mēs lūk saklausījām no jauniem Eiropas pilsoņiem. Un tie no mums, eh, kas nu arī nemaz nav tik jauni, varbūt interesēti līdzīgā debatē. Paldies, Mesešmit, eh, kungs. Paldies. Eh. Prieks jūs šeit redzēju kā šajā komitejā. Nu, es te vairāk no augstas gribēju pastīties uz šiem jautājumiem. Kad tas helikopters, kā jūs raugāties uz Eiropas saimnības nākotni, uz attīstību? Kā jūs eh, saskatiet šī kontinenta nākotni? Vai tā attīstīsies ekonomikas eh, principiem tā, ka viens risinājums ir gan labs visiem, tā teikt, un ka būs jādroši vienās integrācijas līmenis visām valstīm, vai jūs dotu un saskatīt iespēju elastīgākai sadarbībai? Kādēļ to vajadzēja? Pirms tika ievēlēts eh, Junkerkungs priekšsētāja amatā, mēs arī solījumiem šī institūcija bija tādas, ka viņš vēlas panākt godīgu darījumu, tā teikt, ar Lielbritāniju. Bet sestdien Parīzē savukārt viņš te jau dziedāja citu dziesmu. Nu, mēdījos viņš to saistināja ar, ar, ar laulību. Viņš sacīja, nu, ja nu vairs nav tās mīlas, tad varbūt laiks šķirties. Un tas ir kas visam eh, cits. Eh. Un tas vairāk atbilst šim te one size fits all principam. Jums kaut kas neiet pēc sirds, tad vēlsties labāk. Tā vietā, lai eh, mēģinātu meklēt kādu elastīgumu, kādu manevra brīvību lai tās valsts, kuras nedaudz citādi raugās uz kaut kādām noteiktām lietām, varētu sadzīvot ar pārējiem. Un tā kā tas ir tiešām būtisks jautājums. Un nu, man šķiet solījums, ko Junkara kungs deva pirms vēlēšanām, ko viņš skatīja arī šajā grupā, viņš sacīja, ka, ka tas attiektos ne tikai uz Lietuvām, bet uz visām dalībvalstīm, arī ne Eirozonas dalībvalstīm, ka tām visām nepieciešama vienāda attieksme. Nu, tas mums tev liels cerības. Ne tikai dalību valstīm, bet eh, arī dažādām partijām, kas te pārstāvētas, kas vēlētos palikt savienībā, bet mazāk saistošā, mazāk tādā integrētā vīzē. Nu, tagad, manuprāt, eh, te tiek dziedāti jau cita eh, dziesma, tāda visnotaļ skumīga dziesma tiek vilkta no kom komisijas priekšsētāja Junkara viedokļa. Ko domājat jūs par to? Vai jūs paliekat pie šī solījuma? pirmā solījuma, tātad, ko, ko, ko, ko deva jūsu priekšnieks, pat, pat ja tas no tā tagad sāk tā kā atkāpties. Vai jūs piekrītat Junker kungam, domājat, ka tagad, nu, ja kaut kas jums neiet pie sirds, ja jums nepatīk tas, kā, kā savienība darbojas un, un tas, kā Eiropa jāintegrējas viens ciešāk, tad vācaties. Eh, Nav jums vietas šajā projektā. Vai arī jūs domājat, ka valsts un, un partijas, kas uh, atļaujas domāt citādi, varētu tomēr uh, turpināt piedalīties šajā projektā. Vīlāna kungs tagad, nu pēc tam eh, iespēja atbildēt būs tiem kungs. Lielas paldies pirmajam komisijas vicepriekšsēdētājam. Vēlos pieminēt pāris lietas. Labāka likumdošana. Par to runā pilnīgi visi. Taču neīstenoti likumi arī ir slikti likumi. Tādēļ man ir tāds jautājums, vai mums nevajadzētu palūkoties uz to, lai mums būtu labāka likumu īstenošana pirmais, pirms mēs pieņemam vecus likumus. Pirms izvērtējam vecos, mums vajadzētu tiešām, lai būtu tāda likuma, kas tiktu īstenot. Otkārt, jūs esat atbildīgs arī par starpinstitucionālajām attiecībām, Un šeit es priecātos, ja jūs kopā ar Tondo kungu, kas ir referents saistībā ar izmeklēšanas komitejām, varētu gūt panākumus daudz lielākā mērā nekā tas bija līdz šim. Un runājot par šīm starpinstitucionālajām attiecībām, manuprāt, parlamentārā ziņā šeit tika pieļautas lielas kļūdas. Uh, jo šobrīd situācija ir tāda, ka gandrīz 90% vienošanos tiek panākt pirmajā lasījumā. Un, manuprāt, šeit ne bez iemesla kontinentā politiskajā kultūrā ir paredzēti trīs lasījumi un diezgan uh, publiski. Nevis, ka mēs vienkārši tā publiski pieņemam lēmumu nu, par to, ko esam vienojušies aiz slēgtām durvīm. Tas ir pretstatā tam, ko mēs saprotam ar vārdu parlaments. Runāt par šīm starp institucionālajām attiecībām un likumu īstenošanu. Nu, varbūt, ka tā ir tāda subjektīva uh, vēlme, taču vismaz um, lūgumrakstu komitejā es piedzīvoju to, ka tad, ja ir kaut kādas nekārtības pārkāpumi, tad daudz ātrāk tiek uh, uzsāktas sankcijas pret kādu nelielu valsti nekā pret kādu lielu valsti. Un dažreiz arī komisija pārāk uh, kavējas attiecībā uz detaļām. Vēlos pieminēt šeit vienu piemēru. Kolēģi nezina, ka lielajās lidostās ir arī uh, dzīvniekiem paredzēta loža, kur dzīvnieki gaida veterinārstus, un šeit arī notiek apmaiņa ar dzīvniekiem. Un ir tāds jēdziens, tāds 15 minūšu slavas jēdziens. Un tad, kad mēs runājam par šīm drozofilām, Nu, nevar būt tā, ka šis dzīvnieku jautājums lidostās um, tiek uh, aplūkots tādā mērā, kā tas notiek. Ah. Es uh, treškārt es sagaidu no jūsu dosjē. Uh, to, ka tiek pieņemt lēmumu par to, cik bieži Eiropas eh, Savienības tiesa pieņem tādu priekšlēmumu un cik bieži tad eh, tiesneši vienkārši eh, paši nolēma, ka viņiem nevajag nekādas Luksemburgas tiesības, bet ka paši spēja novērtēt, kā spriedumi tiks pieņemti Savienības tiesā. Tātad slikti tiesa prakse, nepilnīgi tiesa prakse ir slikta prakse. Uh, Un tad runājot par Eiropas pamatiesību hartu, ir saprotams tas, ka dalībvalsts īstenot Eiropas Savienības tiesību aktus, tas ir pienākums ievērot Eiropas cilvēktiesības. Un moderna izpratne tajos gadījumos, ka dalībvalstis veido nacionālās tiesības Un ja ar tiem tiek ierobežotas cilvēku tiesības, pamattiesības, ka tādā gadījumā šos ierobežojums nevar uzlikt tādā mērā, ka tiek ierobežotas pilsoņu brīvības. Tā tad arī nacionālā līmenī ir jālūkojas, lai netiktu noteiktu ierobežojumi pilsoņiem, izmantojot dažādus nodevas un tā tālāk. Es uzskatu, ka tādā jābūt modernā likumdošanai un noslēgumā. Esmu nelielas darba grupas priekšsēdētājs, šeit ir pārstāvēti arī citi kolēģi, un mēs nodarbojamies ar vienu jautājumu, kas e, rosinājusi e, veselu virkni pieprasījumu komisijai, un es e, zinu, ka komisija ļoti norūpējušies šajā ziņā. Mēs esam gatavi apgalvot, ka tie nav tikai tādi statistiski, statistiski pieprasījumi. Iespējams, ka mēs varētu lūgt kolēģus šos prasības nevērst komisijā, bet rīkoties citādi. Taču Tam pretī es gribētu, Timermans kungs, sagaidīt to, ka komisijas sniegtās atbildes būtu daudz mazākā mērā neko nepasakošas, jo savās parlamentārās karjeras laikā neesmu uzdevusi tik daudz jautājumu, taču daži atbildes tiešām robežojās ar bezkaunību. Tiešām negribu nevienam novēlēt to, ka uz pamatotu jautājumu tiek saņemta tik slikta atbildes. Domāju, ka šeit standartiem jābūt augstākiem. Atvainojiet. Es redzēju, ka Breso kundze noņēma savas austiņas, kad izteicās, un tas man atgādināja gadījumu pagājušajā gadā Minhenē, kur Kissinger kungs runāja, un viņš mm, vienā mirklī noņēma austiņas un teica, ka es klausījos sevi vācu valodā. Un, un tad viņš teica, es izklausos ļoti pamatīgi vācu valodā. Taču turpināšu ar jūsu jautājumiem. Jā, tā tad es cenšos neizmantot uh, austiņas, taču, kad jūs sākat runāt poliski, tad man tas vienkārši ir jādara. Tad par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Vēlos uzsvērt to, ka ticu tam, ka šis var kļūt par ļoti būtisku instrumentu politiskajam dialogam ar sabiedrību. Mēs Eiropas parlaments un komisija, mums ir ļoti liela atbildība, lai mēs ne, nebūtu iekapsulēti šajā Briseles burbulī, kuru var jums tiešām pēc šiem trim mēnešiem jau apliecināt, ka tāds eksistē. Mums tiešām ir nepieciešams sabiedrības iesaiste, cik vien lielā mērā iespējams, un Eiropas pilsoņu iniciatīva var būt šāds instruments. Tas var balstīties uz uh, pašreizējo regulu, uh, Nu, tas mums vēl ir rūpīgi jāizskata. Taču šobrīd komisijas juridiskā atbildība ir tāda, ka, ja pastāv šāda pilsoņu iniciatīva, tad mums ir jārīkojas attiecīgā juridiskā ietvara robežās. Un tā tad komisija noteikti respektēs uh, attiecīgo līgumu un uh, regulu. Un ja tiek pieņemts lēmums, ka šī iniciatīva nevar tikt vadīta tālāk, to vēl joprojām var tikt uzskatīt par pamatu, lai turpinātu politisko dialogu ar tiem cilvēkiem, kas uzņēmās šīs pūles, lai parakstītu šādu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Turklāt es domāju, ka tā var būt noderīga uh, lai iesaistītu citas cilvēkus, kas vēlas reaģēt šo iniciatīvu, piedalīties šajās diskusijās. Un, kā jau teicu, uz, arī uzklausīšanas laikā šī komisija būs atvērta attiecībā uz to, kā daudz politiskākā veidā varētu izmantot šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu, daudz lielākā mērā nekā līdz šim. Pat ja mēs uh, reaģējam šo iniciatīvu un pilsoņi sagaida tādu reakciju, kas nav tāda, kādu viņi cerēja, nu pat ja šī reakcija no mūsu puses ir negatīva, tā var būt sākuma punkts politiskajam dialogam. Un politiskā dialoga princips jau nav tāds, ka jums beigās jāpanāk vienošanās, bet ka šis, šajā dialogā tiek respektēti visi paustie viedokļi un es uzskatu, ka mana atbildība ir, lai komisija atbildīgi rīkoties, saskaroties ar Eiropas pilsoņu iniciatīvām. Kolēģi, kungs teica, ka varētu paskatīties, eh, kā mums vajadzētu izmainīt eh, esošos noteikumus, vajadzētu pārskatīt to. Protams, to mēs darīsim, taču ja mēs arī neko nemainīsim, vēl joprojām uh, ir iespējas un nepieciešamības paplašināt šo politisko dialogu, kaut vai lai ņemtu vērā to pilsoņu piemērotos pūliņus, kas centušies sarīkot šādu pilsoņu iniciatīvu. Un tiešām, ja kāds politiskais dialogs ir apsveicams. Tad jautājums, kā lai atbild uz e, jautājumu, kas ir labi, e, kas ir labs likums? Nu, tas ir tiešām izaicinājums centīšos sniegt jums pāris aspektus. Manuprāt, labām likumām jābūt ilgspējīgām. Šeit runa nav tikai par loģisko, sociālo, ekonomisko ilgspējību, mums ir jārunā arī par juridisko ilgspējību. Un, manuprāt, ir pamats pārskatīt mūsu uh, tiesību aktu kopumu, lai konstatētu, vai tas ir ilgspējīgs. Un šeit pastāv problēma, ar kur saskars ik viens politiķis, gan es, gan jūs, gan ikvienā dalībvalstī. Politiķi ir eh, izcili sagatavojot lielus, lieliskus likumus, taču mums ir problēmas izskatot tos likumus, kurus esam pieņēmuši pagātnē. Un ja mēs vēlamies būt uzticami kā Eiropas Savienība, tad mums tiešām ir jāpalūkojas, vai mūsu pieņemtie tiesība akti vēl joprojām ir ilgspējīgi gan šodien, gan rītdien. Tātad šādu pārskatīšanas programmai vajadzētu pārskatīt jau pieņemtos likumus. Un vēl viena atbilde jautājumam par to, kāds ir labs likums, proti, ka likumam ir, likums ir jārada Eiropas Savienībā. Tad, kad mēs sākam sagatavot kādu tiesību aktu, tad mums komisijā ir ietekmes novērtējums, un tas atrodas padomes servisu, padomes dienestu atbildībā. Tad, kad šis ietekmes novērtējums tiek sagatavots, tad tas tiek nosūtīts uz attiecīgo valdi, un lielākoties 40% ietekmes novērtējumu tiek nosūtīti atpakaļ un tiek pārskatīti. Taču pat ja šeit paveiktais eh, darbs ir lielisks un kvalitatīvs, tad tiek uzsākt šis leģislatīvais process. Mums visiem ir zināms, pat ja jūs sākumā esat Uh, paredzējuši, ka tiks pieņemts, uh, tiks radīts zilonis, tad beigās jūs iegūstat kamieli, jo tas viss ir saistīts ar visām iesaistītajām pusēm, ar tik dažādajiem politiskajiem uh, viedokļiem starp dalību valstīm, starp institūcijām, un dažreiz mēs atzīstu pārāk koncentrējamies, lai panāktu vienošanos nevis par to, vai šī vienošanās vēl joprojām ir tik skaidra. Un lai šis rezultāts būtu tāds, kur varētu reāli realizēt, jo bieži vien prevelē vēlme vienkārši panākt kaut kādu vienošanos, pieņemt likumu. Es domāju, ka mēs tiešām gribam, lai mums būtu labu likumu, tad nākotnē mums vajadzētu daudz rūpīgāk piestrādāt pie tā, lai visas trīs institūcijas piestrādāt vairāk pie ietekmes novērtējuma, izvērtēšanas un tad likuma radīšanas. Un vajadzētu palūkoties, vai tiešām beigās pieņemtais tiesība akts ir tas, ko mēs tiešām vēlamies panākt. Un vēl viens elements attiecībā uz labu likumu, manuprāt, ir tas, ka to nevar plaši interpretēt, un tas, protams, rada lielas grūtības Eiropas Savienības ietvaros, jo mēs esam tik ļoti dažādi, un iespējams šīs dažādības dēļ mēs cenšamies panākt šo direktīvu pārāk vienkāršākā veidā, piemēram, ja ir regula, tad nav šāda interpretācijas iespēja. Tāpēc mēs dodam priekšrot direktīvām, kuras ir jātransponē nacionālais likumos. Un ja šī direktīva nav pietiekama skaidra par to, kā to var transponēt, tad pastāv risks ka sliktas lietas vienkārši tiek eh, padarītas par spīdošām un pievilcīgām. Tad, eh, un manuprāt, mēs, mūsu vidū ir tiešām pārāk liela dažādība, un mēs nevaram vienkārši tā teikt, ka pārtrauksim pieņemt direktīvas tikai regulas. Tāds nevar notikt. Un dalībvalsts ir tik dažādas, nav viss tik centralizēts kā Luksemburga vai Nīderlandes. Ir jāņem vērā tāds uh, faktors, ka arī pašas dalībvalstis savos ietvaros ir tik ļoti dažādas. Tātad nav viena risinājuma visām, taču vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka mums ir jārīkojas daudz rūpīgāk pieņemot labus likumus. Preso kundze pieminēja jautājumu. Pastāv nepieciešamība juridiski definēt proporcionalitāti un subsidiaritāti. Nākot no nacionālām sistēmām, es ļoti labi apzinos, ka bieži vien tas, kas tiek prezentēts tēta kā uh, negatīva subsidiaritātes pārbaude bieži vien attiecas uz šī likuma saturu. Taču, ja dalībvalstīs notiek šāds process, tad tām ir jāvērš pie attiecīgajām atbildīgajām personām. Uh, Un runāt par proporcionatāti, sākumā ir jāpārbauda, vai tiešām ir pamats Eiropas Savienībai rīkoties šajā jomā, un otrkārt, vai Eiropas Savienības instruments, kur tā vēlas izmantot, ir proporcionāls attiecībā pret uh, vēlamo mērķi. Un šeit atkal ir jāņem vērā dažādās atšķirības starp dalībvalstīm. Piemēram, ja ir ļoti centralizēts dalībvalsts, kā tā, ko es tik labi pazīstu, tad lieta ir citādāk nekā, kad mēs ir, saskaramies ar Vāciju, Itāliju vai Spāniju. Tātad šis konteksts ir jāņem vērā, taču, kā jau teicu, proporcionalitātes princips ir tiešām jāuztver ļoti nopietni, un ja mēs to pareizi darīsim, ja ir labāka saziņa starp nacionālajiem parlamentiem, kā arī Eiropas parlamentu, ar labu attieksmi savstarpēji, tad es domāju, ka tas var veicināt labāku likuma radīšanu, taču, protams, mēs nedrīkstam būt naivi. Mums ir eh, jāņem vērā tas, ka dažreiz tas, kas tiek piedāvāts kā subsidiaritātes pārbauda, ir vienkārši nacionālais parlaments, kas saka, mums vienkārši nepatīk šis tiesība akts, mums nepatīk šī tiesība akta saturs. Nu labi, taču tad dalībvalstī vajadzētu vērsties pie tām personām, kas pārstāv šīs dalībvalsts intereses padomē. Uh, Bet jūs nevarat vienkārši teikt, ka komisijai nav tiesība vai juridiskā pamata, lai piedāvātu šādu instrumentu. Jo jūs uzskatāt, ka šeit nav pārbaudīts proporcionalitātes princips. Tad runājot par um, kopīgo vēlēšanu likumu, manuprāt, būtu pārāk sarežģīti, šis būtu pārāk sarežģīts jautājums, ņemot vērā tiešām tik ļoti plašo dažādību starp dalībvalstīm. Manuprāt, politiski mēs šeit neko nepanāksim, un es tiešām neesmu pārliecināts, ka mums vajadzētu piemērot pārāk daudz pūliņu šim jautājumam. Klavenkungs izteicās par to, ka nav tikusi pieņemta rezolūcija par komisijas darba programmu, un tā ir taisnība. Jūs varat vienkārši tā no spēka politikas uh, aspekta perspektīvas izteikties, un mēs varam teikt, ka turpināsim uh, darbu tā, kā to esam paredzējuši, taču es būtu devis priekšroku kaut kādām vadlīnijām no parlamenta puses, jo tādējādi mēs gūtu ieskatu par to, ko parlaments uzskata par būtisku. Manuprāt, tas būtu bijis svarīgi, un tas ir arī svarīgi raugoties uz starpinstitucionālajām attiecībām. Taču es neesmu pārliecināts, ka komisijai ir pienākums uh, vienkārši atmest malā visas rezolūcijas, visas apņemšanās un palūkoties, ko parlaments grib. Manuprāt, sākumā jums vajadzētu panākt vienošanos par kādu rezolūciju savā uh, vidū un tad uh, vērsties pie mums, bet jūs nevarat pieprasīt uh, mums vienkārši izgriezt un kopēt dažādus elementus. Mēs, protams, varam strādāt ar jūsu iesniegtajiem grozījumiem, tur nav nekāda problēma. Es saprotu, ka es jūs laikam pārpratu. Šeit runa ir par šiem pārbaudītajiem grozījumiem, akceptētajiem. Labi, nākamais jautājums. Kas ir Eiropa? Cik daudz eh, laika man ir, lai izteiktos? Breso kundze pieminēja jaunos cilvēkus, un manuprāt, tie uzdeva to pašu jautājumu, kuru uzdeva Mesašmit kungs un arī Bilo kungs savā ziņā. Tātad centīšos atbildēt jums visiem trim. Man Eiropa ir vieta, kur nav diskusija par to, kuram ir tiesības piederēt šim kontinentam. Tā ir vieta, kur kur nepastāv dažādo ebreju un citu etnisko grupu uzskats, ka viņiem nav nākotnes Eiropas Savienībā, Eiropā. Ja 70 gadus pēc otrā pasaules kara pastāv tādas sabiedrības daļa, kas uzskata, ka tai nav vietas Eiropā, tad mums, mēs saskaramies tiešām ar tādu fundamentālu problēmu. Eiropa ir vieta, kur mēs organizējam, organizējamies savā darbā, balstoties uz dažādajiem līgumiem un likumiem, lai izvairītos no tām kļūdām, kuras esam pieļāvuši pagātnē. Un ja mēs palūkamies uz kopīgo tirgu, uz eiro, uz visu, ko esam paveikuši pēdējo 60 gadu integrācijas gadu laikā, tad tas viss ir darīts, lai tiktu izveidota tiesiskuma telpa, kurā cilvēki ir brīvi, kur tos nevar vajāt, kur pastāv izteikšanās un reliģiskās brīvība, kur ik viens var dzīvot šajā kontinentā, būt sabiedrības daļa. Tas viss vēsta par to, kas ir Eiropa. Un ja jūs jautājat, ko tas nozīmē dalībvalstīm, nu, Lisabonas līgums ir skaidrs. Ja jums nepatīk tas, kā Eiropa ir konstruēta, nu, tad jums ir brīvība pamest šo Eiropas konstrukciju, taču es tiešām uzskatu, un tas nav tikai mans, bet komisijas viedoklis un komisijas priekšsēdētāja viedoklis. Uh, Ja pastāv bažas par to, kā Eiropa šobrīd ir konstruēta un darbojas, tad es tiešām izaicinu ikvienu no jums eh, jautāt, atbildēt man, vai jūs esat eh, priecīgi Es domāju, ka neviens no jums neteiks, ka esat simtprocentīgi laimīgi, bet uh, apgalvosiet, ka ir problēmas. Un mums ir jāuzklausa pilnīgi visas šīs problēmas un jācenšas tās atrasināt. Ja es tagad palūkojos uz Eiropas parlamentu, es palūkojos uz šo politisko spektru Eiropas parlamentā, šeit tiek pārstāvēta pilnīgi visu pilsoņu intereses, ir pārstāvēts ļoti plašs partiju lokus. Un at, situācija attiecībā uz komisiju ir citādāk, taču komisija uzskata, ka Eiropas konstrukcija, kas balstās uz līgumiem, ir nodrošinājusi labas panākumus, uz, ir nodrošinājuši ļoti ilgu mieru un spēja radīt vērtības un panākums arī nākotnē. Manuprāt, tas bija premjerministrs, es dzirdēju uh, to sakām par apvienoto karalisti, proti, ja apvienotā karaliste izstātos no Eiropas Savienības, tad viņš uh, nespētu vairs gulēt. Manuprāt, tā būtu traģēģija, traģēdija, ja apvienotā karaliste izstātos no Eiropas Savienības. Es uh, tiešām ticu, ka saprāts eh, nosaka to, ka apvienotās karalistes atrašanās kopīgajā tirgu ir, protams, eh, daudz labāka nekā vienkārši savā atsevišķā tirgū. Taču tas nav manā ziņā pieņemt šādus lēmumus. Tas ir pilsoņu ziņā. Un mums, kā komisija, ir jānodrošina tas, lai apvienotā karaliste justos ērti Eiropas Savienībā. Un esmu pilnībā pārliecināts par to, jo esmu ar to runājis ar Junker kungu, ka mums, mūsu viedokļi ir vienādi, jo šis ir komisijas viedoklis. Iespējams, ka dienas beigā, nu, es nedzirdēju tos komentārus, ko Junker kungs teica Parīzē, taču dienas beigās, protams, vienmēr pastāv ierobežojumi attiecībā uz šo telpu, kurā varam apkopot visas pilsoņu vēlmes. Piemēram, ja mēs vēlamies iz... atteikties no šiem uz līgumiem balstītas uh, sadarbības, ja mēs vēlamies atteikties no Eiropā valdošajām premisēm, tad, tad tas tā nevar notikt. manuprāt, ņemot vērā esošos apstākļus, tāda pamatota diskusija par Eiropas Savienības attīstību ir liederīga, un es tiešām uzskatu, ka uz līgumiem balstītais eh, modelis, eh, ņemot vērā visas brīvības, ir tiešām ļoti labs. Tas noteikti mums varēs kalpot vēl turpmāko 60 gadus, arī ņemot vērā visus globālos izaicinājumus, ar kādiem saskarsimies. Protams, ja jūs vēlaties labāku regulējumu, tad jums ir jālūkojas uz labāku īstenošanu, un komisija ir atbildība paraudzīties, lai dalībvalsts tiešām īstenotu tiesību aktus tādā mērā, kā tas ir paredzēts, un ja dalībvalsts to nedarīs, tad komisija uzsāks tādas nosodošas procedūras. Un te arī nav nozīmes, cik liela ir kāda dalībvalsts vai maz. Eh, ja eh, Vīland kungs uzskata, ka mums vajadzētu Vāciju ņemt pie dziesmas, eh, tad labprāt to darīsim. Tātad, ja tāds būtu tiešām Vīlanda kunga uzskats. Vīlanda kungs pauda bažas, Laina kungs tajā brīdī nebija zāle, ka komisija ir stingrāk pret uh, uh, mazajām dalībvalstīm nekā pret lielām, un manā atbilde bija tāda, nu labi, paraudzīsimies tā ciešāk uz to, kā attiecāmies pret Vāciju, vai nebijām pārāk pielaidīgi, bet es domāju, ka komisija ir objektīvi savā pieejā, un um, es komisijā neesmu nekad dzirdējis, kamēr strādāju, tādas sūdzības, ka Eiropas komisija esot atšķirīgi pie lielām un mazām dalībvalstīm. Par uh, izausmas un stabilitātes pakts, paktu mēs bijām kā ļoti stingri pret Portugālu, un neilgi pēc tam mēs pieņem, ka Vācija un Francija mm, pret viņām neatiektos tik stingri. Nu, tā bija kļūda, es domāju kas ļoti ietekmē izaugsmas un stabilitātes paktu ticamību, un šo jautājumu vai šo kļūdu mums nevajadzētu atkārtot nekad. Notiekuma attiec uz visiem lieliem un maziem. Ļaujiet pāraudzīties manā jautājumu sarakstā. Par pamattiesībām un ties pozīciju. Manā skatījumā harta ne tikai ietekmē Eiropas Savienību un tās institūcijas, viss dalībvalsts, ka tās darbojas institūcija ietvarā, bet hārtu ir ratificējušas arī visas dalībvalstis, tā tad tā arī attiec uz visu dalībvalstu uh, pozīcijām, ja es neesmu kaut ko pārpratis. Eiropas tiesībās. Nacionālas tiesībās, protams, tā ir Eiropas cilvēktiesība konvencija, kurai vairāk vai mazāk ir tas pats uh, aptvērums kā hartai, un tagad, kad esmu šo konvenciju pieminējis, man jāsaka, ka mēs rūpīgi pētam Luksemburgas tiesas atzinumu, un komisija reaģēs uz to, tik līdz būsim rūpīgi to izpētījuši. Bet man jāsaka ne tikai tādēļ, ka tas ir ierakstīts līgumā, bet arī mūsu politiskajā programmā kā komisija mēs esam par to, ka Eiropas Savienība e, arī kļūst par Eiropas cilvēktiesību konvencijas e, dalībnieci. Laikam esmu visu atbildējis. Jā, saraksts ir garš, vēl astoņi kolēģi vēlas runāt. Ja jūs runāsiet vienu minūti, tad komisāram vēl būs astoņas, piecas minūtes atbildēt. Ja e, ņemsiet vairāk laika, tad nebūs laika komisāra atbildēm. Tādēļ lūdzu, katrs runā tikai vienu minūti. Lūdzu. Jā, komisār kungs, jūs teicāt, ka Nacionālā parlaments subsidiaritātes principu uh, ne, negodīgi izmantojot, bet man šķiet, ka Eiropas komisija pamatojot uh, tiesību aktu šo principu uh, nepareizi izmanto un viss attaisnos subsidiaritātes principu, bet man ir cits jautājums par jūsu pieeju attiecībā uz dažām praksēm, kas ir pretrunā ar brīvo tirgu. Prom, pie, proti, Vācijas valdības paziņojums, ka ārvalstu transporta līdzekļi tiks arī piemērot Vācijas minimālā alga vai šo transporta līdzekļu vadītājiem. Tas ir pret uh, uh pakalpojumu brīvību. Kāds ir jūs viedoklis par to? Nākamais Jolainens viceprezidenta kungs, mīļais Frans Timerman. Jūs esat Eiropas komisijas pārstāvs, kas atbild par daudziem jautājumiem, ne tikai labāka likumdošana, bet arī Eiropas vērtības, tiesiskums, Eiropas savienības attīstība. Vai šajā sasaukumā mums būs publiska debate par Eiropas savienības vērtībām un jēgu? bieži radies e, izskanēja šāds jautājums, kāpēc vispār Eiropas Savienībā pastāv. Mēs redzam eiroskepsis uzplakumu. Mums bija e, Malmstrēm, tad Vivian Redinga, un jūs esat tas, kam ir jāuztur šis publiskais diskurs ar mums, vai kas tāds tiek gatavots. Otrs, labāka likumdošana. Kopš daudziem gadiem ir tā, ka nacionāla līmeņa likums ir augsta, eh, augsta eh, politika un Eiropas līmenī tā ir birokrātija. Pie tā visi jau pieraduši. Piekrīt, mums jāuzlabojas, esam pārāk detalizēti, dažreiz arī neesam pietiekoši precīgi. Es zinu no savas tiesas prezentu mājās, ka Eiropas likuma eh, par viņiem gandrīz nevar, pēc viņiem gandrīz nevar spriest tiesa, jo nav skaidrs, kas ir domāts. Uh, piekrīt, šeit mums ir jā Uh, uzlabo savus darbu kvalitāti. Treškārt arī par nacionālajiem parlamentiem man ļoti žēl, ka dzeltenā kārtīt uh, nacionālās eh, parlaments, nacionālās parlaments eh, tādā defensīvā aizsardzības eh, pozīcijā nostāda. Viņiem ir jāvar teikt arī, ko viņi vēlētos, ne tikai, ko viņi nevēlētos, nevis tikai jāatšaudās. Pozitīvu darbu kārtību jāvar līdzveidot nacionālajiem parlamentiem, manuprāt. Maita Ruijs, jūs nevēlaties, labi. Džordžs Katugalos. Paldies priekšsēm. Komisār, esmu dzirdējis. Eh, jūs apņēmīgi uzturēt godīgu dialogu, un es ļoti par to priecājos. Eh, man divi jautājumi, es gribētu ļoti precīzi atbildes dzirdēt. Kā jūs zināt, šos veidiem būs vēlēšanas Grieķijā, un ļoti e, eh, liela var būtība, ka valdība, jaunā valdība, e, būs ar pavisam citu mandātu nekā esošā. Un tās programmas centrālais punkts būs e, līgumu, e, sarunas par līgumiem. Tādēļ jautājums, vai jūs kā komisija un individs esat gatavs iesaistīties dialogā, eh, šādu veidu dialogā, ja jaunā valdība vēlas uzsākt sarunas no jauna Um, uh, primāro un sekundāros ērības tiesību akts. Uh, komisijas pārstāvja teikuši, ka paktas un servanda tātad līguma jāievēro un jāpieturas pie tā, pa ko esam vienošies. Uh, kāds ir jūsu viedoklis par to, ja tā ir? Kādēļ tad vispār vēlēšanas vajadzīgas? Par ko balsot? Kāda mums vēl vajadzīga demokrātija, ja suverēna tauta nevar neko izmainīt? Mm, es nerunāju par konstituējušiem Eiropas Savienības uh, elementiem, bet par ekonomisko politiku. Un tad ļoti jau, īsi jautājums, ja jūs esat gatavs no jauna vest sarunas, uh, vai jūs to atstāsiet trojkas ziņā, neformālas iestādes ziņā, iepšu, vai Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas parlaments eh, īpaši būs šajās sarunās iesaistīts. Pauls Rangels, lūdzu. Ļoti īsi. Man jautājums jau tika atbildēts. Tas bija saistīts ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju un Eiropas Sanības ie, iestāšanos to, tajā un tiesa atzinumu. Esmu ļoti priecīgs, ka komisija ir apņemības pilna eh, to panākt, šī politiskā griba turpināt iestājas procesu pastāv. Tās ir ļoti labas ziņas. Tas ir viss, ko es vēlos teikt. Paldies, kas tāldo kungam vārds. Paldies, priekšsēd. Labvakar, viceprezidenta kungs. Runāšu itāļu valodā. Es zinu, ka jums patīk itāļu valoda. Arī mana pilsēta. Mēs arī atbalstam vienu un to pašu futbola klubu nu tad, tad vismaz vienā lietā mēs esam viensprāts. Kaut kur esam līdzīgi. Bet man jautājums, pavisam konkrēti. Ir runa par institūciju sadarbību. Tas ir vairāk kā jautājums. Es gribētu drīzāk dzirdēt tādu apņemšanos no jūsu puses, ka viss politiskās grupas komitejās varētu piedalīties. Konkrēts piemērs esmu arī AFET komitejas eh, deputāts, un AFET komitejā ir īpašas komitejas, kas Itālijas sistēmā atbilst kopasē. Tas ir orgāns, kas garantē piekļuvu, uh, eh, ierobežotas piekļuvas informācijai. Bija šokēts, ka tur ir pieci locekļi Trīs ir no EPP un divi no S un D pēc Donta me metodas. Ir tikai viens aizstājējs no Aldas, bet taču pēc vēlēšanām e, šie spēki samēr parlamentā ir mainījušies. Četras politiskās grupas vispār tur nav pārstāvēts, kuras tomēr arī parlamentā diezgan nozīmīgs. Alde, Zaļie, EFDD un pie grupām nepiedarošie. Uh, Varbūt e, šajās institūcijās visās būtu jāmēģina e, tādu plašāku pārstāvniecību panākt, kas labāk ņemt vērā pilsoņu demokrātisko gribu, vairāk plurālismu, pretējā gadījumā tikai divi, e, e, divas klases pastāv, vai divas šķiras, pirmā šķira otrā. Un nu, tāds taču nevar būt mūsu darba, mūsu iestāžu mērķis. Es ceru, ka par šo jautājumu varēs būt e, auglīga viedokļa apmaiņa ar jums šeit komitejā, lai rastu alternatīvas risinājums visiem. Andrei Plenkovičam vārds. Paldies, Danuta. Vicepriekšsēžu kungs, trīs lietas. Ļoti priecājos, ka Štoiber kungs tagad ir īpašais sūtnis, un es gaidu viņa ļoti labā darba turpināšanu par labāku likumdošanu. Un tad par neatkarīgiem ekspertiem un likumdošanas ietekmes novērtējumu. Tad otrkārt, akī tulkošana. Valsts 34 eh, akī sadaļas eh, jāņem vērā, bet 20 eh, sadaļas ir tās, pa kurām ir jā, kuras jātulko. Tas rada lielu uh, Eh, apjukumu rada manā valstī, mēs desmit tūkstošiem lapušu veltīgi iztokojam. Varbūt tas būtu jāparu uh, skata rūpīgāk, jo pēc lielās paplašanāšanās šeit nav notikusi aktualizācija. Uh, tā varētu ietaupīt daudz naudu valstīm, kas vēl ir iestāšanās procesā. Un trešais. Pāris gadu laikā Nīderlandes diplomātija, uh, apvienotās kalists un dažreiz Dāņu, dažreiz. Uh, Eh, raidžo vēstījumu, ka Eiropa ir tikai eh, vajadzīga tur, kur tā tiešām ir vajadzīga. Kā tas atsauc uz jūsu darbu? Paldies un prēras kungam vārds. Paldies. Man jāatzīst, ka jautājuma vietā man ienāca prātā lūgt Timer, Timerman kungu atkārtot to, ko viņš teica par Portugālu. Par to, kā Port pret Portugālu apgājās atšķirība no Vācijas, bet labi, to es nedarīšu, jo jūs jau to pateicāt. Bet par ISDS. Tas bija viens no jūsu sarežģītākiem uzdevumiem un brīvās tirdzniecības nolīguma tātad. Komisijas paziņojums pēc publiskajām konsultācijām bija tāds, ka vēl mēģinās šeit uzlabojumu panākt procesā, bet tagad ir lēmums pieņems attiecībā uz ISDS iekļaušanu nolīgumā ar ASV. Tātad tas attiec uz eh, likumdevēju pilnvarām, arbitrāžas tribunāla tiesībām un Eh, sodu sankcijām, kas ir piemērojams valstīm. Bet komisija jau kaut ko saka. Tā saka, ka tā gādās, ka tiesu jurisdikcija Eiropas Savienības dalību valstīs netiks ierobžot e, eh, no īpašiem režīmiem investoru valsts strīdu gadījumā. Tātad, jebkurā gadījumā arbitrāžas mehānismi neierobežos nacionālo tiesu kompetences. Mēģinu saprast, ko tas nozīmē, jo parasti alter, arbitrāža ir alternatīva e, tiesu e, kompetencei. Vai jūs domājat, e, ka šā, šī tā alternatīva nākotnē vairs varētu nepastāvēt un ka mums būs vienmēr jāparedz Uh, juridiskās pārskatīšanas mehānisms šādiem arbitrāžu tiesām un viņas spriedumiem. Varbūt, varbūt šo investoru aizsardzības nolīgums, bet neierobežojot uh, nacionālu tiesu kompetenci, nu, kā tas iespējams, varbūt jūs varētu to mums paskaidrot. Paldies! Šarls Gērens. Paldies priekšsēd. Man ir ļoti konkrēts jautājums Timermana kungam. Jūs droši vien atcerēsieties Eiropa padomas lēmumu. Hans Tienīts tika iecelts par e, Eiropas Savienības koordinatoru ebolas epidēmijas apkarošanā. Šis lēmums ir ļoti saprātīgs, bet Kā tas tika pieņemts? Tas bija problemātiski. Eiropadomu teica, ka komisārs tiks eh, pilnvarots kā koordinators rīkoties šajā jautājumā, bet man šķiet, ka līgums jau devā labu pamatu komisijai pieņemt lēmumu bez tā, ka Eiropadomu iejauktos Eiropas komisijas iekšējā organizācijā. Man liekas, ka komisijai vajadzēja šo lēmumu pieņemt vienīgais attaisnojums, kas man šeit nāk prātā, ir tāds, ka varbūt komisija vēl tikai nesen bija stājusies amatā, vai respektīvi parlaments to bija apstiprinājis, bet tāpat vēl nebija oficiāli stājusies amatā. Vai jūs piekrītat eh, šim vērtiem attiecībā šo lēmumu? Thank you very much. Um... Lielas paldies par jautājumiem. Šeit bija jautājums par uh, par nodokļiem, par nodokļu politiku Vācijā, par, par uh, ceļu un mūlēs ceļu nodokli. Nu, daudzās dalība valstīs ir uh, ceļu nodoklis, jautājums par to, vai šis nodoklis nav diskriminējušs attiecībā uz citiem Eiropas Savienības pilsēm. Tas ir svarīgākais jautājums. Ja Vācijā tiek ieviest tāds ceļu nodoklis, kas neuzliks nodokli pašiem vāciešiem, bet citiem ceļu lietotājiem, nu tad būs nopietna problēma, tad jums būs tiesu darbi. Tā kā, nu, Ja, piemēram, tagad mērosiet ceļu uz Franciju, un jums tur jāmaksā noteikts naudiņas, lai par to, ka izmantojat lielceļu, nu, kā, nu, viss par to maksā arī franči paši, tā kā šajā ziņā nepastāv nekāda diskriminācija, tā kā jautājums nav par to, vai jūs varat uzlikt ceļu nodokli kādā kurā teritorijā vai ne, bet jautājums ir par to, kam tad šis uh, nodoklis būs jāmaksā. Par minimālo algu, nu, šeit nav kādu problēmu ar Eiropas uh, tiesībām, jūs varat noteikt minimālo algu, Tas pilnībā atbilst Eiropas eh, tiesībām, Eiropas likumiem. Tas ir teicis nevienreiz vien apstiprināts, un Vācija noteikti nav vienīgā valsts, kas uh, izmanto šādu metodi mm, savās, uh, savā sociālajā sistēmā, tā teikt, sociālajās, uh, sociālajā jomā. Nu, protams, rālēšu par to var strīdēties, bet uh, nu, atbild ir gan skaidra. Tā kā līdz ar to es mm, šā kā tā neskatu mm, lielas problēmas šajā jomā atbildību par uh, diskusijām ar sabiedrību, publiskām debatēm, nu, tas ir nopietns jautājums, jā. Ja. Nav šaubu, ka, nu, šī attieksme, ziniet, ka antieiropiskos, uh, um, antieiropiskās rindās tiek ieņems, tā sacīt, uh, uh tāds nedaudz. Uh, paradoxāls eh, pieejams, ja, ka mēs tik daudz dārām Eiropas vārdā un viņi ir nepateicīgiem aizstātēji. Nu, tas nav īsti produktīvi. Mums ir vairāk aktīvāk jāstarbojas ar Eiropas pilsoņiem, ja mēs eh, uzņemsim tādu atvērtu, atklātu Eiro, tā, Eiropas līmeni dialogu, tad tas noteikti nāks par labu mums visiem, visam kopējam Eiropas projektam. Uh, Kādreiz um, savulāk strādāju par pasniedzēju universitātē, un tur tikos ar nemazums Eiropas jauniešiem, kas uzskatīja, ka nu, tas ir pilnīgi dabiski, ka, ka viņi var pārvietoties un braukt uz uh, kādu citu darbu valstu, man esās reizē viņu skaidrāk. Un, ziniet, nemaz, uh, nemaz tik nesen tas tā nebija, nav tā, ka tas nejauši notiks, tas bija jāorganizē. Tā kā es biju jaunieks, nu, tas nebūtu nebija tik vienkārši kā šodien. Nu, tas tikai viens neliels piemērs tam, kā mēs varētu nu, uzsvērt un. Uh, Reizēm mēs aizmirstam, ka Eiropas eh, Savienības iegūmi un plusi ir kļuvuši par kā mūsu dabiskās dzīvotnes eh, tik eh, vispār pieņem, pieņemtu un vispār saprotamu sastāvā, ka mēs par to vispār aizmirstam. Un mēs aizmirstam, ka to visu ir būvējuši konkrēti cilvēki, un nu, ka tādi paši konkrēti cilvēki to arī sagrautu. Nu, pieredze maniem vecākiem bērniem šajā ziņā, tā kā mēs runājam par Eiropas integrāciju, viņi iedomājas, ka tas ir tā kā iekalts akmenī, ka tas vienmēr tā ir bijis un, un tur nekas nekad nav mainījies. Nu, tādēļ, nu, tā bija tāda personiska pieredze šajā jautājumā. Es um, esmu apņēmies aizvest šos savus jauniešus uz Baltijas valstīm, piemēram, vasarā 90. gadu sākumā pats tur strādāju, redzēju, ka uh, KGB aģenti, čekas aģenti um, nogalina cilvēkus par to, ka viņi mēģina aizmukt no padomjas savienības. Un tagad šīs valsts ir uh, pilntiesīgas Eiropas savienības dalībvalstis. Latvija tagad uh, prezidē Eiropas savienības padomē. Un šo valstu pilsoņiem ir iespēja brīvi ceļot, kur viņiem vēlas, un es vēlos, lai viņi to arī savām acīm skatītu un, un, un salīdzinātu ar manu pieredzi. Pārši, ka 25 gadi, nu, ko tad vispār var runāt? Es domāju, ka lūk šādi būtu jāpavērš eh, debata Eiropā par šīm fundamentālajām pamatlietām. Un padomāt par cilvēkiem Maidan laukumā, Kievā un, eh, un, eh, un Zvaigžņu karogiem un celtinām zvaigznēm. Viņi tos nenesā tādēļ, ka viņi vēlētos Eiropas komisiju vai Eiropas parlaments, kur nu vēl padome, tur, tur iejauktos viņu dzīvēs. Viņa nenesā šos karogus Briseles un institūciju dēļ, bet tādēļ, ka šis karogs atspoguļo tās vērtības, kas viņiem ir tuvas, un viņi vēlētos, lai šīs vērtības kļūtu par realitāti arī viņas dzīvē. Bet mēs to uztveram kā paši par sevi saprotam, bet tas tā nav. Šis lietas nav paši sevi saprotams, tas ir tas, par ko ir cīnījušies mūsu vecāki, mūsu vecvecāki. Un lūk, tā vajadzētu pavērst šo debatu par Eiropas integrā, integrāciju. Mēs visi esam šīs debatas eh, dalībnieki. Jo, ja jūs ticat šīm vērtībām, tas nenozīmē, protams, kā jūs uh, ticat vienam tiem pašiem izcēlēm risinājumiem, kas nodrošina šīs vērtības. Nē, protams, par to var diskutēt, bet vismaz diskutēsim pieturēties pie šiem, šīm vērtībām. Un komisija šai ziņā pilnīgi noteikti gatava kopā ar jums šajās diskusijās piedalīties. Labāka eh, likumdošana, labāks regulējums, nu jā. Tas nozīmē, ka likuma ir mazāk. Ne, nu, cerams, ka tas var nozīmēt arī to, bet ne obligāti. Tas drīzāk nozīmē, ka mēs runājam par likumiem, patiesību aktiem, kas uh, kalpo sabiedrības interesēm konkrētāk. Minēšu vienu piemēru. Pēc kādiem pieciem, sešiem gadiem vairums uh, eh, MVU pārstāvi uzskatīja, ka Eiropa viņiem sniedz palīdzīgu roku. Es uzņemos rosinu apgalvot, ka tagad vairums MVU pārstāvi uzskata, ka Eiropa ir kļūst par šķērsli. Un tā nebūtu uh, nekalpo viņu interesēm, nerada viņiem jaunas uzņēmē darbības iespējas, nerada jaunas darba vietas un tā. Un ja es vēlos ko panākumu šajā amatā, tad es vēlos, lai līdz mana amata pilnvaru beigām MVO pārstāvju pasacīt, jā, tagad pilnīgi noteikti Eiropā ir mazāk birokrātijas nekā pirms pieciem gadiem, tagad mums ir pieejami papildus darbinieki, ir jauns darba vietas un tā tālāk, mums ir brīvāks rokas. Un, dāmas un kungi, mēs varam to panākt, eh, nepazemi, nepazeminot Eiropā tik svarīgos eh, sociālos standārts. Mēs varam to darīt arī ilgspējīgā veidā, rūpēties par vidi. Es zinu, ka nu, viegli nebūs, būs, būs eh, krietni jāsaspļauj savjās, bet nu kuram tad šodien viegli tā teikt? Nepieciešama pozitīva darba kārtība dalībvalstu parlamentiem. Bet uh, mēģināsim neiekrist uh, šajā paša iniciatīvas slazdā, ja kaut ko viņi tik ļoti vēlētos, bet par nu, ko nevajag pārspēt. Saprāts robežās, protams, ir nepieciešams, bet jāskatās, kā viņas posti neradot tādu kā zaļo kārtie, par ko viņi tagad jau sākuši sapņot, proti, ka tagad viņiem būtu automātisks institīvas tiesības, ka vairāk valsts parlamentārieši sadziedās, sacīsim, un, un uz priekšu. Nu, lai šāds pilnvars panāktu, būtu jāveic izmaiņas pamatlīgumos, protams, to var darīt, bet uh, es ceru, ka līdz tam neaizies, ka mēs spēsim veselīs laibu valstu parlamentus, uh, arī nemainot uh, savienības pamatiesību aktus. Par vēlēšanām Grieķijā. Nu, es sešas reizes esmu bijis ievēlēts uh, savas valsts parlamentā. Nu, um, Man ļoti labi būtu paticis tas, ka ja, ja pāris dienas pirms vēlēšanām kāds no Briseles pateica kaut ko tādu, kas šeit izmanto vēlēšanas. Un tā kā es tagad sapratīsiet, ar izpratni pieeisiet tam, ka dažas dienas pirms vēlēšanām Grieķijā es tagad nekomentēšu šīs vēlēšanas. Ar vislielāko cieņu, protams, es varu jums kaut ko te samuldēt, tagad es varu te runāt riņķī un apkārt, bet attiecībā uz jums es sacīšu, es cienījamies kungs nesniegšu konkrētu atbildi, jo, lai ko es arī pateiktu, to varētu pēc dažām dienām izmantot vēlēšanās, kā, kā man tādu paziņojumu. Tā kā atgriezīsimies pie šādām pēc vēlēšanām, tad es pilnīgi noteikti būšu pilnībā jūsu rīcībā un būšu gatavs atbildēt uz visiem iespējamiem jautājumiem. Komitejas sastāvs tālāk. Nu, šis jautājums, cienījamies kungs, ir eh, attiecināms uz jums pašiem. Nu, ko tad es tā kā komisijas pārstāvis varētu sacīt? Tagad? Komisija tad nevar iejaukties jūsu lietās un pieņemt lēmumu par to, kā jūs veidojat savas parlamentārās komitejas. Labi, es kaut ko pārpratu jūsu jautājumā, tad palabojiet man, bet tā es to saklausīju. Yeah, yeah, uh, sir, I, I understand that point. Nu, es saprotu, ko jūs vēlaties sacīt, bet uh, katrā ziņā. Ziņā parlamentārieši šajā komitejā ir šis komitejas sastādījis tā, kā to lēms pats parlaments, un komisija tur nevarēja jaukties. Jūs izmantojat degonta metodi šie tā, viņa projām te tā kā sauc un izmantoja. Jā, degonta metodi izmanto arī citviet. Parlamentā, nu, vienīgais draudzīgais padoms, ko jums var dot, tā tiešām galīgi nav mana kompetence, bet vienīgais tās draudzīgais padoms būtu tāds, ka. Kā Mana pieredze Nīderlandes parlamentā ir tāda, ka, nu, ka reiz bija um, tik daudz uh, partiju, uh, ka nācās arī pārskatīt šo sadalas sistēmu, ja, nu tā, tā mums te bija, bet, nu, es, es te pazemīgi uh, dalos savā pieredzē, es kādās, ja nebūtu negribētu iejaukties jūsu iekšējās darīšanās šeit. On the issue of um, uh, so okay sure. Papildu jautājums no zāles par šo, šo tēmatu, par komiteju veidošanas principiem. Paldies, jūs konkretizējat, ka es, protams, neaicināju komisiju iejaukties šajā sistēmā. Nu, mainīt parlamenta um, noteikumu šai sakarā, kā dehontas sistēma tiek izmantota. Bet uh, es vēlējos vien lūgt uh, lai atbilstoši starp institūciju nolīgumam varētu paaugstināt vietu skaitu, lai parlamentam būtu vairāk iespēju. Ja, piemēram, ja tikai pieci locekļi, piemēram, ja kaut kādā grupiņā, nu tad, kurā gadījumā būs dažas politiskās grupas, kas paliks aiz bārta, jo, jo grupa ir vairāk. Lūk, tāda, tāda bija man jautājuma būtība. I don't want to... I, I understand your point, but I'm a... Es saprotu jūs domu, bet, nu, es baidos, ka es tur no savas puses neko daudz nevaru piebilst. Atklāt sakot, uh, ja es nāktu no jūsu politiskās kustības, tad es, nu, tā būtu pārsteigts, ja jūs aicinātu tā kā lielāku birokrātiju tagad, tagad uzblēst, jā. Ja? Nu, bet kaut ko pārpēt. Nu, es esmu arī tās nestīvums, ka viņš es ziņā, bet eh, pie vainas varbūt man pieredze pašmājās. Esmu strādājis eh, parlamentā, tātad ļoti plašā partiju spektrā, un es, protams, apzinos, ka jo mazāk ir partija, jo, relatīvi izsakoties, uh, ir lielāka nepieciešamība darīt šīs partijas balsi dzirdam. Tātad, tā kā principā es eh, to, to izprotu, bet eh, šo specifisko problēmu eh, es nevaru jums palīdzēt atrisināt. Paldies, Blenkovičs kungs, par to, ka vērstāt uzmanību uz šo tulkošanas jautājumu. Ļoti labs piemērs. To mēs noteikti varētu ņemt vērā, likt aiz auss un, un, un, un tātad neplaist to garām. Bet, protams, šīs komisijas pilnā laikā mēs eh, negrasāmies paplašināt Eiropas Savienību. Tas nenozīmē, ka neturpināsies paplašināšanās process, ja ir valsts, kurām ir sarunas jau uzsākts, un tas noteikti arī turpināsies, jo tā ir mūsu atbildība. Atbildība, no, kur mēs, eh, no kuras mēs nekritīsimies, vai ne? Un ja jūs man vaicāt personīgi, vai tur ir kāda Dānijas, eh, tur Lielbritānijas, Nīderlandes darba kārtība, kā, kā Vēlas atsaukties uz publiskām deklarācijām, kurās klāja Junker kungs, Šulce kungs, Hofstad kungs un visi šī, šīs kampaņas uh, līderi, da, vadītājs sacīja, ka Eiropā jābūt lielai lielās lietās, mazai mazās lietās, mēs darām pārāk daudz šur, pārāk maz citur, mums ir jākoncentrējās un tā tālāk, jābūt mērķiecīgākiem, visam jāvilka šo dziesmu. Un, nu, ja, ja tas tika sasolīts vēlēšanu kampaņā, nu, tad nonākot pie vārds, tas arī būtu jāpilda. Un Junker kungs. Uh, Un es eh, šajā ziņā esam viensprātis. Tā arī mēs raugāmies uz eh, komisijas darba programmu, uz tās ar to refit eh, pasākumu, uz labākas likumdošanas iniciatīvām. Arī uz to, ka mums jā, jāpanāk vienošanās par starp institucijām mm, satvaru un sistēmu, par to, kā uzlabot darbu pie likumdošanas starp trīs institūcijām. Par ISDS tētību sakarēm. Nu, ja mēs runājam par divpusējiem pasākumiem, tad ir dučiem iestājas nolīgums ar dalību valstīm, trešajām pusēm, tā tālāk. Tā kā, ja reizēm tas tiek uh, pasniegts kā tas uh, lielais ļaunais, kas tagad pieliks punktu demokrātijai un noraks Eiropu, nu tas ir mēģi izsakoties pārspīlēt. Tā kā pieredze šiem instrumentiem Eiropā vispār ir. Tā kā tās, ja mēs esam ļoti tālu no tā, lai panāktu vienošanos. No attiecībā uz to, kā šim jautājumam būtu jāizskatās eh, potenciālā TTIP nolīgumā. Un man jums jāsaka, ka man radies iespējas, ka Eiropas pilsoņu tiesības, eh, ja, tā, ja tās netiek eh, adekvāti ievērst, tad es teikšu nē iestējas. Tā es noteikti rīkošos. Šādu lomu man ir piešķīst arī mans priekšnieks, komisijas priekšsēdz. Esmu to solījis parlamentam un citiem. Un, uh, un es to noteikti ar lielāko nopietnību pieeju šim jautājumam. Jūs man šodien lūgtu precīzi tagad uh, sacīt, nu, ko jūs domājat ar vārdiem, ka mēs uh, ne, nelieksim piekļuvi dalībvalstu tiesām. Nu, tad jūs mums paskaidrot principu, kur es varēšu paskaidrot tikai pēc sarunām. Bet šis princips kā tāds, melns uz balta paliks noteikti spēkā. Un es jums garantēju personīgi, ka es ar vislielāku uzmanību sekošu, lai es domāju, šis princips šeit tiek ievērots. Un, ja šis princips tiks eh, ievērots un tiks iekļauts iesdēļas sistēmā, tad tas var kļūt par noderīgu instrumentu TTIP ietvaros. Ja mēs nespēsim panākt vienošanos eh, pēc principa par, iesdē, par šo te sistēmu, nu tad eh, šī ideja būs jāpārskata. Nav tā, ka es būtu pilnībā apsēsts ar šo ideju un ka, ka man, man pavarītēm vajadz, vajadzētu to iekļaut TTIPā. Katrā ziņā esmu gatavs arī domāt par citām um, konfliktu disputu risināšanas mehānismiem mums diezgan plaša pieredze. Nu, Redz, šie mehānismi ir nākuši par labu gan Eiropas kompānijām, uzņēmumiem, gan pilsoņiem. Tagad par ebolas krīzi un Eiropas koordinatoru. Eiropa padomē bija divas opcijas, vai nu to uzņemtos komisiju, vai arī mēs piesaistītu kādu ārēju ekspertu, lai kas tas arī būtu, uh, kam tad padomu un komisija kopā uzticēt pilnvaras uzņemties lāgtu šī te Eiropas koordinatoru funkciju. Nu, gal beigās tik viens lēmums. Ja nemaldos, komisijas priekšsētājs ierosināja, ka šī, šī atbildība tomēr būtu jāuztic komisijai. Nu, atbildīgiem komisāriem attiecīgi. Un uh, to mēs arī panācām, izdarījām. Es domāju, ka atbildīgais komisārs ir krietni ražien pastrādājis. Uh, veltījis daudz enerģijas šim pasākumam, daudz ceļojis un, un tā. Jā, komisija varēja lemt citādi. Mēs varējām pastāvīgi pieņemt lēmumu, ka Kristus, eh, attiecīgais komisārs, bija eh, uzņemšs atbildību, bet pirms šis lēmums tika pieņemts, bija jātiek skaidrībā par eh, pienākumu sadalās starp padomu un komisiju, tātad vai tas notiek komisijas ietveros, vai, vai, vai varbūt teikt nozīmēts kāds neatkarīgs eksperts, bet, nu, šāds lēmums tika pieņemts. Un nu, es personīgi esmu gandarīts ar šo priekšlikumu. Nu, priekšsēdāji nemaldos, tad tas arī no manas puses viss, un, un man arī nāksies doties, protams, nu, nav tā, ka es jums skriešu pār plēcu, jūs pierakstos vai kā. Nu, vēlos pavaicāt, nu, kāda jums, kādas jums personīgās izjūtas pēc tiem pusmēnešiem komisijā, vai viss tur ir labi, vai viss ir, ir itraiti? Ko, vai tiešām divi pusmēneši tikai pagājuši? Nē, labi, joks, piemēram, man. Pieredze, man personiskā pieredze ir tāda, ka regulārs dialogs ar komitējām padomē, parlamentā tiešām bija ļoti noderīgs eh, mehānisms pēc dažādas idejas, tāpat arī jūs pastāvīgi informējat par to, kas tad notiekās komisijā. Domāju, ka tas ir ļoti noderīgs pasākums. Es tiešām augstu vērtēju to, ja šādi iespējams saglabātos nākotnē, skaidrs, ka nav jau viegli darba, visiem ir pilnas rokas un tā. Bet, ja eh, ja mēs visi principā vienojamies par to, ka birokrātija jāmazina, tad, nu, parasti mēs runājam par kaut kādu citu birokrātiju. Nē, ne jau mūsējā, bet, lūk, tur tad to, tos pārējos birokrātus un tiem gan mēs eh, spārnus apgrie, ap, apgriezīsim. Nu, tā kā nākot klājā konkrētiem priekšlikumiem, es pilnībā apsvērstu, ka mums tas jāapturprātā. Lielas paldies, Tirmēna kungs, ka ieradāties, eh, lai jums veicās, lai jums eh, labs gads un, un, un veiksmi. Uh,